Good afternoon, colleagues. Um, we're going Sveicināti, kolēģi. The adoption of the agenda. Um, if we could please note. Uh, Sāksim darba kārtību ar pirmo darba kārtības punktu, darba kārtības pieņemšana un uh, 5. oktobra koordinātoru ieteikumus. Eh, jūs ar tiem varēsiet iepazīties rīt līdz pulkstens trījiem. Tātad šīs, eh, šie ieteikumi, 5. oktobra koordinātoru sanāksmes ieteikumi būs jums pieejami trijos, lai varētu tos pieņemt. Tātad tieši pirms balsošanas. Un, ja nav nekādu iebildumu, tad varam eh, pieņemt darba kārtību pašreizējā tās versijā. Otrais darba kārtības punkts horvātu un gēlu valodā, diemžēl, ne šodien, ne rīt jūs nevarēsiet baudīt tulkojumu. Un tad ir 205. reglamenta panta piemērošana. Koordinatori pieņēma uh, budžeta komitejas septīto grozījumu 2015. gada budžetam par uh, elastības instrumentu izmantošanu, lai reaģētu uz uh, migrācijas krīzi. Uh, un mums tātad vajadzētu saskaņā ar reglamentu 205. Eh, pāntu šo lēmumu apstiprināt. Un es gribētu pateikt, ka mums būs Lībe un budžeta komitejas ārkārtas sēde par bēgļiem un migrāciju 19. oktobrī no 18.45 eh, līdz 20.30 eh, šajā pašā ēkā zālē 6Q2. Tālāk par startautiskiem nolīgumiem saskaņā ar 208. līguma pantu gribētu jūs informēt, ka ir uh, padomas lēmums sagatavot pozīciju par kopīgas uh, delegācijas izveidi sadarbībai starp ES un Zaļā Raga Republiku, Kabaverdes Republiku, ņemot vērā kopīgas uh, vadlīnijas uh, īstermiņa vīzu izsniegšanai. Un rītdien mums ir paredzēts balsot no 2015. līdz 2017. Lūdzu, tad paņemiet līdzi savas elektroniskās balsošanas kartiņas. Trešais darba kārtības punkts Uh, juridiska palīdzība uh, cilvēkiem, kam laupīta brīvība un uh, arī cilvēkiem, pret kuriem ir izvirzīts Eiropas aresta orderis. ja mēs šeit runājam par uh, juridiskām konsultācijām cilvēkiem apcietinātajiem, uh, mums notiek sarunas ar padomi, otrais trilogs notika 29. septembrī, un tagad došu vārdu Kornelim de Jongam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, man ir desmit minūtes, nu, Tādēļ es eh, izteikšos lakoniski, bet, nu, īstenībā man arī daudz laika nav nepieciešams, mēs neesam šausmīgi daudz sasnieguši, bet, nu, visi kolēģi ir iepazīstināti ar problēmas būtību. Uh, Jāsaka, ka kolēģi Eiropas parlaments runā par plašu šīs direktīvas aptvērumu, bet mēs nedomājam šeit vajadzētu runāt par tātad brīvības atņemšanu kā tādu formulējumu, bet mēs uzskatām, ka šī juridiskā palīdzība ir jāsniedz visos gadījumos, Ja mēs runājam par direktīvu, kas veltīta piekļuvēji advokātam, mēs šo direktīvu esam jau pieņēmuši pirms kādu laika, un šī direktīva un tā direktīva, par ko mēs diskutējam, tām vajadzētu katrā ziņā eh, jābūt saskaņotām. Uh, bet padome saka, ka tas neatiektos uz visiem brīvības atņemšanas gadījumiem, un diskusijas turpinās jau krietnu brītiņu, tas nav nekas jauns, bet šeit ir arī um, bijusi tāda tehniska doma apmaiņa, ja mēs runājam par direktīvas aptvērumu, ja mēs šo jautājumu atrisināsim, tad iespējams, ka mēs varēsim arī pietiekami ātri atrisināt citas mm, problēmas un. Eh, tas noteikti mums būtu ļoti noderīgi. Bet nu, tagad eh, tas viss ir iestrēdzis, runājot par aptvērumu, bet es esmu patiešām gandarīts, ka Eiropas komisija ir eh, nākusi solīt pretī. Tā ir teikusi, ka ir ļoti svarīgi arī šo juridisko pakalpojumu kvalitāte. Tika runāts arī par kritērijiem, kam tad šādi juridiskie pakalpojumi ir sniedzami. Un komisijas ieteikumos ir rakstīts, ka daļu no uh, direktīvas, tātad uh, no iepriekšējās direktīvas var pārņemt jaunajā. Es gribētu teikt, ka komisija ir mūsu pusē. Un pēdējā trilogā mēs vienojāmies, ka padomēji tad vajadzētu skaidri un gaiši pateikt, kas viņiem īsti nepatīk un kas šeit viņiem sagādā problēmas. Te ir runāts arī par izmaksām, bet eh, ir arī eh, varbūt tādi juridiskas dabas argumenti. Un prezidentūra teica, ka apspriedīsies ar dalību valstīm un uh, apkopos šos viedokļus, un nākamais uh, trilogs bija paredzēts jau 20. oktobrī nākamajā nedēļā, bet pēc Luksemburgas prezidentūras lūguma tas tika atcelts, un iespējams, ka nākamais trilogs notiks 1. novembrī domāju, ka vajadzētu ņemt vērā prezidentūras lēmums, mums vajadzētu sagatavot tādu labu pārdomātu dokumentu, lai varētu turpināt šīs diskusijas un uh, uh Beigās vēl viens komentārs. Es ļoti labi sadarbojos ar ēnu referentiem, man par to ir paties gandarījums. Un Mēs neatkāpjamies no uh, savas pozīcijas, mēs no padomas nekādus argumentus arī neesam dzirdējuši, kādēļ mums vajadzētu no tās atkāpties. Līdz ar to paliekam savās vietās. Un uh, padomes. Uh, gatavotais dokuments, mēs, protams, ar to rūpīgi iepazīsimies un mēģināsim atrast tādus saskarsmes punktus, bet, nu, pagaidām nekas ļoti tā pamatīgi nav mainījies. Un jāparūpējas, un jāceras, ka pēc Luksemburgas uh, gru, vadības grožas prezidentūrā pārņems Nīderlanda. Nīderlanda bija ļoti skeptiski noskaņot pret šādu direktīvu, pēc tam būs tādi uh, tādas prezidentūras, kam pat vispār nav nekādas pārāk liels intereses par šo tematiku, tādēļ mums varbūt vajadzētu jau šajā gadā, nu, vēlākais pre Nīderlandes prezidentūras laikā jau panākt pirmos rezultātus, bet nu tagad uh, bumba ir padomas laukuma pusē. Paldies! Thank you very much, Mr. Dion. Um... Paldies! Mišēl kungs lūdzu tagad. Oui, monsieur le président, je... Jā, priekšsēdētā izteikšos pavisam īsi. Es domāju, ka mums noteikti ir jāturpina būt stingriem. Uh, Uh, pretējā gadījumā šai direktīvai nebūs Eiropas Savienības pievienotās vērtības, un mūsu nostāja ir pietiekami konsekventa. Vispirms tā iezīmē papildus soli, veidojot Eiropas krimināltiesību telpu, un mums ir jāpieņem mm, noteikumi gan pagaidu, gan parastajā aizsardzības jomā, un tas stiprinās uzticamību starp dalību valstīm, un tā ir nepieciešama Eiropas ambīcijām. Otrakārt, mūsu pozīcija būtu, ka jānoraida tiesības, mm, tiesības sistēmas, kurā būtu divi ātrumi un nedrīkst būt tā, ka eh, cilvēkiem, kuriem nav pietiekama līdzekļu, ka viņi nevarēs izmantot eh, tādas pašas tiesības kā citi uz advokātiem. Un tad visu, eh, visbeidzot tiesības uz juridisko palīdzību attiecībā uz iestādēm ir tāda, ka iestādēm ir jābūt neatkarīgām un padomē ir jābūt eksplicītākai šajā jomā. Nu, lūk, šīs ir sarkanās līnijas, kas uh, savā veidā konsolidē uh, tiesības uz aizstāvību un mums ir potenciāls un iespējas parādīt Eiropas uh, iedzīvotājiem to, ka var būt pozitīva ietekme mūsu lēmumiem uz viņu, uh, lēm, uz mūsu lēmumiem, līdz ar to būsim nelokāmi savās prioritātēs. Paldies, Mišela kungs. Jūs esat ALDE grupas eh, ēnu uh, referents, uh, un es aizmirstu to pieminēt. Un tagad uh, Brigita Zīpē lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, es varu būt visai lakoniska, un es patiešām augstu vērtēju Denisa darbu, to, ko viņš ir paveicis kopīgi ar ēnu referentiem, bet jārunā arī par mm, viņu darbu, kas ieguldīts trilogā ar padomi. Uh, un mums patiešām ir nepieciešami šie ieteikumi, jāparūpējas, lai te būtu arī plašāks aptvērums. Jā, nu izmaksas eh, tēriņi par to mēs vienmēr eh, debatējam ar padomi, runājot par pilsoņu tiesībām. Nu vienmēr izraisās šīs milzīgās debates eh, par izmaksām, bet īstenībā mēs arī ļoti daudz naudas tērējam citām lietām, citu jautājumu risināšanai. Es teiktu, ka nav patiešām nekādas jēgas um, popularizēt, ka cilvēkiem ir tiesības izmantot advokātu pakalpojumus, uh, uh, konsultēties ar viņu, bet ja jums nav naudas, jūs taču to nevarat darīt. Un ja mēs gribam vienoties par kaut kādiem kompromisiem, mēs vēlamies labus pamatotus argumentus no padomes. Un kāpēc tad viņa nav gatava pat nu, par tādu mazmazītiņu solīt mums panākt pretī? Mūsu pozīcija ir spēcīga. Es ceru, ka padome piedāvās uh, kaut ko citu, vienkārši neteiks, ka viņu viedoklis atšķiras, to nepamatojot. Es domāju, ka mēs uh, varētu patiešām uh, arī nākt viņiem pretī, bet, nu, uh, katrā ziņā, kamēr nav jauna piedāvājuma, mēs eh, no savas pozīcijas neatkāpjamies. Denis, jums ir kādi komentāri? Jā, priekšsēdētāji ļoti lakoniski, patiešām man ir gandarījums par kolēģu izrādīto atbalstu un domāju, ka mēs esam arī laba komanda. Un šī vienotība mums ir ļoti svarīga, lai izdarītu arī spiedienu uz padomu. Es ceru, ka novembrī mēs varēsim jums uh, arī paziņot kaut ko tādu iepriecinošāku. Paldies! Paldies! Tagad turpināsim ar nākamo darba kārtības punktu spriedums Maksimiliāna Šrēma uh, lietā pret uh, datu aizsardzības komisāru. Tagad uzstāsies mūsu juridiskais dienests, kas jūs iepazīstinās ar šo svarīgo Eiropas Savienības tiesas spriedumu, kas tika teikts 2015. Um, gada 6. oktobrī. Mūra kungs uh, no juridiskā dienesta tagad uh, mūs ar to iepazīstinās. Lūdzu, paldies priekšstādētāji. Es domāju, ka visi ir ar, iepazīstināti ar šīs sprieduma rezultātiem pagājušajā nedēļā ES tiesa lielā zālē teica, ka komisijas lēmums ir nederīgs un viņi arī interpretēja 9446 līgumu, kur ir noteikts, kādām ir jābūt, kādiem ir jābūt šiem datu aizsardzības standartiem. Nu, ļoti, ļoti lakoniski daži fakti ilustrācijai un pēc tam arī vairāk pastāstīšu par sprieduma saturisko pusi. Mēs šeit eh, tātad eh, runājam par eh, Eiropas Savienības pilsoņu datu pārnesi uz ASV, un Maks Šrems, Austrijas palu, pilsons, lūdza, lai šī lieta tiktu izmeklēta, jo viņš uzskatīja, ka šī datu pārraide nav droša. Uh, un uh, viņš griezās īrijas iestādēs. Īrijas iestādes izmeklēja šo jautājumu un teica, ka drošā patvēruma, drošās ostas līgumā uh, komisija jau ir teikusi, ka ASV īstenībā ir pietiekami augsti pilsoņu datu aizsardzības standarti un ka šeit nekādu problēmu nav. Un no sākuma Šrēma kungs griezās īrijas augstajā tiesā. Viņš teica, ka komisijas atbilde viņu neapmierina, un pēc tam īrijas tiesneši vērsās ES tiesā, ņemot vērā arī to, kā šo direktīvu varētu interpretēt hartas gaismā. Nu tā, nu mēs arī nonācām pie šīs lietas. Es gribētu teikt, ka īrijas tiesnesis pat īsti nelūdza uh, ES tiesas lēmumu par lēmuma derīgumu, bet uh, īstenībā tiesa to izdarīja. Kādēļ? Es mēģināšu paskaidrot. Nu, viņi to darīja paši savas iniciatīvas pēc. Pirmām kārtām es vispār arī gribu paskaidrot, kādēļ Eiropas parlaments tajā visā bija iesaistīts Es jau pie jums biju pirms kāda gada, mēs jums paskaidrojam lietas būtību, un jūs mūs ļoti jauki arī at atbalstījāt. Mēs gribējām, lai patiešām viss tiktu pareizi interpretēts saskaņā ar hārtu. Un tiesa teica, ka direktīva pilnībā atbilst hartai. Nu, tur nav pilnīgi nekādu šaubu. Uh, un tā tad nebija arī jautājumu, vai eh, šī direktīva atbilst hartai vai nē. Tā atbilst hartai, un tieši šī iemesla dēļ tādēļ, ka direktīva atbilst hartai, komisijas lēmums ir jāpaziņo par spēkā neesošu, jo tiesa lēma, ka uh, komisijas lēmums neatbilst ne hartai, ne direktīvai. Un tad tāda ļoti vispārīga piezīme. Jāsaka, ka indivīds, pilsonis griezās tiesā, tādēļ varbūt arī šī lieta iegūtu tādu publicitāti. Ja Maksimiljāns Šrems nebūtu griezies īrijas tiesā un pēc tam, piemēram, ja datu uzraugs būtu aiz, atteicies to visu izskatīt, tad varētu teikt, ka šī safe harbor norma joprojām būtu spēkā, to varētu atzīt par spēkā esošu, bet Eh, pēc tam īrijas tiesneši vērsās ES tiesā Un eh, īstenībā īrijas tiesnesim tādu saistību nebija. Un jāsaka, īrijas tiesai tas bija ļoti, ļoti svarīgs jautājums, un to vajadzēja nekavējoties risināt ES tiesai. Varbūt, ka pirmām kārtām par to visu vajadzētu pateikties Šrēmza kungam un arī katrā ziņā īrijas tiesai par to, ka viņi griezās ES tiesā. Nu, galu galā tas viss rezultējās. Uh, šādā iznākumā. Īri, jāsaka, ka īrijas datu uzraugs nevarēja pietiekama labi pildīt savu pienākumu, aizsargājot pilsoņu pamatiesības, un es domāju, ka mums šī lieta ir jāaplūko tieši tādā kontekstā. Es domāju, ka Eiropas parlaments ir patiešām darījis uh, daudz šajā jautājumā, lai gat, garantētu to, ka uh, normas uh, tā tad. Uh, tiek interpretēts saskaņā ar hartā teikto. Tātad tas uh, ir pats svarīgākais, kas jāpasaka par šo spriedumu. Un ja vēl uh, jums kaut ko vajadzētu atgādināt, eh, tātad kāda apsvēruma bija tiesai pieņemot šo spriedumu, tas viss ir balstīts uh, hartā. Uh, ja mēs runājam par Eiropas likumdošanu, pamatiesības, kas ir atrunātas hartā, ir jāievēro pilnībā par visiem 100% un visiem Eiropas normatīviem, direktīvām un regulām ir jābūt uh, interpretētām saskaņā ar uh, hartu. Tātad, ja tas tā nenotiek, nu tad šos likums nevar atzīt par spēkā esošiem. Tā tas notika arī šoreiz. Tātad tiesa nekādā veidā neapšaubīja direktīvas uh, atbilstību hartai, bet komisijas šīs drošās ostas lēmums nebija atbilstoši hartai. Līdz ar to tiesa galu galā teica, ka drošās ostas lēmums ir um, spēkā nēsošs. Un gribēju arī pateikt, ka harta attiecas uz konkrētu uh, aizsardzības līmeni. Un padu uh, tiesa ļoti skaidri teica, ka ir jābūt ļoti augstam datu aizsardzības līmenim. Nu, varbūt uh, tie ir galvenie atslēgas vārdi, kas mums ir jāņem vērā. Tātad high level of protection, augsts aizsardzības līmenis augsts aizsardzības līmenis netiek garantēts tikai uh, ES, bet arī tam ir jātiek garantētam ārpus ES robežām un ja, piemēram, dati tiek raidīti uz citām valstīm, tad šīm valstīm ir jāpiedāvā arī mūsu pilsoņu datiem pietiekami augsts aizsardzības līmenis. Un tiesa arī sprieda, ka trešajām valstīm varbūt nevajadzētu piedāvāt pilnīgi identisku aizsardzības līmeni salīdzinājumu ar Eiropas Savienību. Ir eh, valstis, kurām varbūt ir citi standarti vai citi instrumenti, kā aizsargāt šos datus, ir arī tādas pašas certifikācijas schēmas, kas ir minētas, piemēram, drošajā ostā, un īstenībā tās būtu pat pieņemamas. Bet tiesa apgalvo, ka, lai varētu garantēt šādu augstu aizsardzības līmeni, trešajai valstī ir jāpiedāvā vismaz ekvivalents līmenis, kāds tas ir spēkā Eiropas Savienībā. Un Tiesa tāpat uzsvēra, ka ir jāņem vērā trešās valsts jurisdikcija, lai varētu šo augsto aizsardzības līmeni piedāvāt. Tā tad ir jābūt uh, vietējiem likumiem un arī uh, starptautiskiem nolīgumiem, kas uh, likumsargiem ļauj ievērot šādu augstu aizsardzības līmeni un to garantēt. Un es gribētu teikt, ka tā tad šādi pietiekam, acīm redzot, pietiekam augstu līmeni mūsu datiem ASV nevarēja nodrošināt, tādēļ tiesas spriedums arī, lūk, bija šāds. Un komisijas lēmums tika atzīts par spēkā neesošu. Un tiesa uzskata, tas pat netika lēmts saskaņā ar direktīvas atbilstību. Uh, Trešajā valstī ir jāpiedāvā pietiekami laba uh, aizsardzība saskaņā ar jurisdikciju, bet komisija savā drošās ostas lēmumā pat neatrunāja, ka ASV uh, likumdošana piedāvā pietiekami augstu aizsardzības līmeni. Ir tikai šī pašsertifikācijas schēma un ar to vien nav gana. Lūk, tādēļ arī drošās ostas lēmums tika atzīts par nederīgu. Un tiesa spēra pat soli tālāk un uh, izstrādāja ļoti spēcīgas vadlīnijas, kas attieksies uz visiem līdzīgiem gadījumiem. Un bija arī atrunāti divi principi, uh, kas attieksies uz direktīvas un hartas piemērošanu nākotnē. Pirmais no šiem principiem ir tātad tiesa sprieda nu, varbūt tādā abstraktā veidā, ka likumdošana nevar apstiprināt, nevar autorizēt masu uzraudzību. Un mums pat šeit nevajadzētu runāt, vai tas attiec uz Eiropas Savienību vai trešo valsti. Piemēram, likumdošana Eiropas Savienībā nekad nedrīkstētu teikt, ka masu novērošana, masu uzraudzība būtu likumīga. īrijas tiesnesis izmantoja līdzīgs formulējums un tiesa patiešām arī ļoti rūpīgi izpētīja visus lietas apstākļus, tika runāts par piekļuvi visam elektroniskās saziņas saturam. Nu, īstenībā tā ir masu novērošana. Un ja Eiropas Savienībā kas tāds nav ievērojams, tad šāda ekstrēma novērošana, tas nozīmē, ka trešajai valstī ir jāpiedāvā pietiekami augsts aizsardzības līmenis, bet ja notiek šāda pilsoņu novērošana masveidā, tas patiešām nav pieņemama un tas arī pārkāpja hartā teikto, jo tas noteikti vienkārši rupi pārkāptu cilvēku tiesības uz privāto dzīvi. Un to šādus pārkāpumus mēs nevaram pieņemt, nevaram ar tiem samierināties nekādā gadījumā. Un tālāk runāt par kompensācijām, iespējām vērsties tiesā. Tiesa teica, ka kompensācijām ir jātiek izmaksātām, un ja trešā valsts nepiedāvā šeit nekādas kompensācijas un arī nepiedāvā uzlabot šīs uh, tiesības uz privāto dzīvi, tad tas ļoti nejaukā veidā uh, arī uh, kompromitē šīs tiesības saņemt kompensāciju. Un, uh, trešā valsts tātad principā nevarēja piedāvāt attiecīgu aizsardzības līmeni, jo, piemēram, tās likumdošana atļauj eh, masu novērošanu un ir arī nu, tādu uh, likumīgo tiesisko instrumentu trūkums, ko varētu izmantot pilsoņi šādos gadījumos. Un es domāju, ka nākotnē tas varētu būt arī ļoti svarīgs precedents. Tagad ļoti lakoniski vēl uh, runāšu par uh, direktīvas interpretāciju tiesa teica, ka direktīva nekādā veidā nenorāda uz to, ka varētu komisija kaut kādā veidā ietekmēt uh, vietējo datu uzraugu pilnvaras vai tās ierobežot. Un uh, komisijai neviens nav piešķīris šādas uh, pilnvaras, šādu mandātu. Tātad, kad komisija drošās ostas lēmumā šeit iekļāva tādus vietējo uzraugu uh, Mm, mandātu ierobežojošs citāts, tas patiešām bija viens no uh, arī iemesliem, kādēļ šis lēmums tika atzīts par nedarīgu. Datu aizsardzības uzraugiem ir jābūt tiesībām izmeklēt šādas uh, pilsoņu sūdzības un uh, Ja datu, aiz, datu aizsardzības uzraugi uh, uzskata, ka trešā valsts ir pārkāpusi uh, savas tiesības, sākumā šī lieta ir jāizskata tātad valsts tiesā Un jāsaka, ka mēs varētu atkal atgriezties uh, pie kā līdzīga, mēs varētu atkal nonākt tādā situācijā, par kur runājam šodien. Tātad, ka komisijas uh, lēmums atkal tiktu paziņots par uh, spēkā neesošu. Es, protams, domāju, ka kolēģi, ka deputāti vēlēsies uzdot jautājumus, un es ar prieku uz tiem atbildēšu. Paldies! Thank you very much, Mr. Paldies, paldies Mīrkungam, un tagad es darbošos sekojoši. Pirmo reizi es eh, griezīšos pie komisijas ar jautājumu, kā viņi vēlas to visu sakārtot, un, protams, komiteja ir uzaicinājusi arī Jurovs kundzi, un eh, pagājušajā nedēļā mēs to pateicām, ka vēlamies ar viņu tikties nekavējoties, pie tam pilnā komitejas sēdē, ne tikai koordinatoru sēdē. Un tad redzēsim, ko komisāri pateiks par šo tiesas nolēmumu. Tātad pirms jūs uzdodat jautājumus, vēlējos pateikt šo informāciju, lai jūs neuzdot jautājumus lieki. Tagad darbosimies sekojoši. Došu vārdu visiem deputātiem, kuri vēlas izteikties, un tad padomai un komisijai, un tad vēlreiz juridiskajam dienestam. Bet, ja ik viens no jums jau ir, kur vēlējās izlasījuši šo nolīgumu, tā tad lūdzu nenākiet klajā ar politiskiem paziņojumiem. Mēs vairāk tā kā šeit uzsveram šobrīd juridisko. Jans Albrants lūdzu. Thank you very much. Paldies, saka Albrehta kungs. Vispirms eh, vēlētos piekrist juridiskā dienesta pārstāvi teiktajam, tādā ziņā, ka eh, Maks Šrems pret datu aizsardzības komisāru ir izvēlējies pareizo ceļu, jo patiesībā šis e, nolēmums ir ļoti svarīgs visiem Eiropas Savienības patērētājiem. Un bez šā tiesas nolēmuma mums joprojām nebūtu skaidrības par to, kā konkrētās situācijās tiek piemērotas pamattiesības un pamatbrīvības. Šāda situācija ir bijusi jau pēdējos 15 gadus, un visiem ir skaidrs, ka kaut kas ir nogājis greizi. Jo, ja jau tiesa pieņēma nolēmumu, kurš eh, patiesībā apšauba visu šīs drošās zonas sistēmu kā tādu, pēc tam, ka tā ir darbojusies 15 gadus, tas jau tādā pozitīvā gaismā Eiropas komisija neparāda noteikti. Un es uzskatu, ka komisijai tagad pašai vajadzētu aptvert, ka kaut kas no komisijas puses nav izdarīts pareizi. Un e, to salabot, izlabot īsā laika periodā nevarēs. Tam būs nepieciešams pamatīgs mehānisms. Un e, Eiropas komisijai ir jāatzīst, ka tiesa lēma, ka Amerikas Savienoto valstu tiesa sistēma neatbilst eh, tām prasībām, kas tiek izvirzītas adekvātai datu aizsardzībai, adekvātai saskaņā ar šo direktīvu. Eh, protams, eh, nolīgums tagad ir publiskots, bet cilvēki joprojām var apgalvot, nu labi, tad pieņemsim šo, lī, šo lēmumu par drošās zonas plus Kā tad eh, komisijas lēmums saistībā ar Amerikas Savienoto Valstu tiesību sargajošajām iestādēm, kā tas viss vispār savīs kopā? Es domāju, ka mums to vajadzētu saprast no šā tiesas nolēmuma. Tā tad nevar būt nekāds drošā zona plus patreizējā juridiskajā ietvarā, pašreizējā juridiskajā vidē tas ir neiespējami. Un es vēlētos, lai komisija jau pirmajā dienā, kad šis nolēmums bija publiskots, to pateiktu mūsu sadarbības partneriem Amerikas Savienotajās valstīs un Savienoto valstu valdi, valdībai. Tagad bumba ir viņu pusēs, un Eiropas eh, tiesību sargājošajām iestādēm, Eiropas Savienībai un dažādiem līgumiem nav nekādas iespējas to visu izmainīt. Tagad Amerikas Savienoto Valstu valdībā ir kas jādara. Viņiem ir jānodrošina adekvāts, līdzsvarots datu aizsardzības mehānisms gan viņu juridiskajā sistēmā, gan arī Eiropiešiem un cita lēmuma šobrīd mums nav. Mēs nevaram gaidīt uz citiem lēmumiem, kas ir saistīti ar šo 95. gada direktīvu un tās īstenošanu. Visu iepriekš minēto paturot prātā, Eiropas komisijas eh, rīcība pēc eh, šā nolēmuma publiskošanas mani nepatīkami pārsteidza. Tā nepatīkami pārsteidza arī patērētājus, tādā ziņā, ka nav jau tā, ka patērētājiem vienmēr ir jābūt pieejamiem gandrīz neierobežotiem naudas un enerģijas resursiem, un tad eh, īrijas tiesas um, noīrēt tā tad eh, maksāt eh, aizsardzības advokātam tas, eh, kā dzirdēja īrijā, noliegt advokāti ir ļoti dārgi, un tad doties uz kopiem tiesu Luksemburgā un kaut ko mēģināt pierādīt. Es tiešām ceru, ka komisija šo nolēmumu ņems vērā, pie tam ņems vērā to pēc burta un jēgas, un domāju, ka eh, šis nolīgums eh, būs tā kā akmenī iecirsta patiesība, un kamēr netiks mainīti uh, līgumi. Es nedomāju, ka tie tiks mainīti, tad mums šobrīd šis tiesas nolēmums ir akmenī cīnsts. Kornelija Ernst, lūdzu. Eh, jā, vielen dank. Paldies. Jāsaka, ka nu, šeit neatliek nekas cits, kā palūgties, eh, aus, pateikties Austrijas studentam Maksam Šremam, eh, kas ir eh, uzsācis procedūru, kas varbūt pat šķīstu sākotnēji neatrisināma. Gribēju to tikai pateikt. Un pēc sprieduma tā tad ir iedarbināta konkrēta procedūra, nestoties to, ko saka komisija, ir jārēģē ES tiesai, un ir patiešām jākonstatē, uh, ka šai jurisdikcijai ir jātiek ievērotai. Un mēs uh, zinām, ka Eiropas dati ASV netiek pietiekami labi aizsargāti. Un pat ja viņi vēl mēģinātu tur kaut ko kontrolēt un darīt vēl vairāk, atkal no jauna mēs sastapsimies ar tām pašām problēmām. Uh, jo eh, ņemot vērā savas nacionālās drošības intereses, eh, viņiem eh, ir vajadzīgi šie Eiropas dati, un man ir jautājums juridiskajam dienestam. Nu, kāda ir izēja? Īstenībā mums te vajadzētu pat runāt par nacionālo drošību, varbūt tas būtu atbilstošāk šie eh, likumdošanas normatīvi ASV ir veidoti tā, ka mūsu dati nekad tur nebūs pilnīgā drošībā. Nu, ko darīt, kā rīkoties tālāk? Jā, nu, safe harbor vairs neeksistē. Mums pat par to nav vērts tagad ilgi un dikti diskutēt. Direktīva ir uh, mirusi, tā ir pasludināta par spēkā neesošu. Mums ir jāparūpējas par regulas pieņemšanu ar skaidriem, nepārkāpjamiem re normatīviem, kas tad jādara ar Eiropas datiem ārpus Eiropas Savienības, kā pret uh, tiem jāizturas. Un man ir vēl viens jautājums. Ja mēs runājam par atbilstošu aizsardzību, ir taču dažādi nolīgumi, kur tiek runāts par atbilstošu aizsardzību, adekvātu aizsardzību. Un gribētu es pavaicāt, kā to paveikt, kā to pietiekam labi kontrolēt, vai šie dati patiešām tiek aizsargāti atbilstīgi, un vai vispār tas ir iespējams, vai to var pārbaudīt ir kaut kādi juridiskie instrumenti, vai mums atkal tad ir vajadzīgs kāds mākslas šrēms? Jo tas ir patiešām nozīmīgs jautājums, ņemot vērā to, kā tas eh, var ietekmēt eh, citas vienošanās un citus līgumus. Paldies! Thank you. Um... Paldies, Sofija Intvelts, kungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Pagājuši nedēļ es eh, sastapos ar tādu kā panikas, uz panikā balstītu reakciju saistīt ar šo tiesas nolēmumu, bet uh, Tiesa jau tikai izpildīja likuma tulkošanas darbu, un ja kādam tas bija pārsteigums, šis tiesas nolīgums, tā tad eh, arī varbūt pārsteigums kādam bija tas, ka šīs drošās zonas ir tikušas izvērtītas, varbūt, ka tas ir dzīvojis kā uz Marsa pēdējos 15 gadus, jo jau daudzus gadus uh, adekvāti cilvēki un juristi ir uzbrukuši šim jēdzienam. Un nedomāju, ka, pādu, ka, ka, pādu, ka kādu pārsteidz arī argumentācija, ka mums ir nepieciešams ļoti daudz laika, lai kaut kā atrisināt šīs drošās ostas. Bet tagad eh, vēlētos dzirdēt eh, mazliet vairāk par īstenošanu dzīvēm. Alda grupa ir eh, uzrakstījusi Jurovas kundzei Timermans kungam Eh, ko tas nozīmē šis PNR nolīgums, um, ietvar nolīgums, publiskā iepirkuma noteikumi, kā notiek iepirkums IT jomā, ja IT tiek eh, iepirkti no trešajām valstīm, bet mani ļoti interesēja tiesas nolēmuma ierakstītā klauzula par dalību valstu masu uzraudzību. Patiesībā šobrīd mēs pat tuvu neizpildām tos noteikumus, kurus tiesa ir lēmusi. Komisija pagājušajā nedēļā pateica, ka e, drošo zonu vietā tiks lietot kaut kāda citi, e, cita sistēma. Bet nevar jau tā būt, ka drošo e, zonu tiek aizvieto ar kaut ko citu. Vispirms mums ir jāsaprota, kāda būs šā tiesas nolēmuma ietekme uz reālo dzīvi, un tad lemsim par to, ko darīt. Mums eh, ir jāveido jauna sistēma. Mēs to varam saukt drošās zonas plus vai kādā citā vārdā, bet ir jāatcerās viens būtisks moments, un tas ir sekojošais. ASV varas iestādēm šobrīd ir kaut kas jādara, jo problēma ir tāda, ka mēs pāratlantiskās attiecības, mēs tām piemērojam citas noteikumus, nekā mēs piemērojam mūsu pašu dalību valstīs. Protams, tam ir politisks pamats, bet jurists politika neinteresē pa lielam. Jurists skatās uz likumu, tiesneši skatās uz likumu, un šobrīd tiesas nolēmums ir fakts. Mēs vairs no tā nevaram izvairīties un nevaram to paslaucīt zem paklāja. Līdz ar to, ja mēs vēlamies veidot adekvātas attiecības eh, pār, Atlanti, pār Atlantijas oke, okeānam, tad mēs jau nezinām, kāda ir mūsu datu aizsardzība tur, kā notiek internet datu pārraide, internets ir atvērts visiem un tā tālāk un jā joprojām. Un tomēr Amerikas Savienotajām valstīm ir skaidri jāparāda, ka viņiem ir interese doties mūsu standartu virzienā. Tad lūdzu pamudināsim viņus, ja jau mums ir kopīgas rietumu vērtības, tad lai viņi to arī parāda. Un visbeidzot, atcerēsimies, ka runa neiet tikai un vienīgi par tiesas nolēmumu datu aizsardzības jomā. Tas ir pārvaldības jautājums, tas ir likumu veidošanas kvalitātes jautājums. Jau sen mēs pie komisijas esam griežuši, griezušies ar teikto, ka nevajag taisīt e, sliktus likumus, draņķīgus likumus, taisīsim labus par šo drošo zonu visi zināja, ka um, šis, šī sistēma ir nepilnīga. Un ja nu kādu šis tiesas nolēmums pārsteidz, nu tad jūs tiešām esat dzīvojuši uz citas planētas. Datu, aiz, datu, datu aizsardzība, arī mana grupa par to daudz ir ieteik, daudz, daudz iestājusies, un visiem ir skaidrs, ka šī eh, datu saglabāšanas eh, sistēma arī nav perfekta, tā ir slikta, un tās īstenošana arī ir slikta. Dīzelgeita tieši tas pats arī likums netiek īstenots. Nākamais eh, FIFA varbūt arī ir kaut kas cits, bet eh, tas viss ir saistīts ar adekvātu noteikumu nepildīšanu. Tātad, eh, ja mēs esam Eiropas Savienībā pieņēmuši pretkorupcijas likumu, tad tas uz FIFA neatiecās. Interesanti, bet nu labi mēs tā kā esam nokrituši no mēnesis, un tomēr vajadzētu atteikt, vajadzētu paskatīties uz šo nolēmumu tādā savādākā gaismā, kā mēs vispār veidojam likumdošanu Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, un ar to arī beigšu, prieksēdētāji kungs, mēs nevaram visus uh, lēmumus uzlikt uz iedzīvotāju pleciem, ja tie vēlas izmainīt neadekvātu likumdošanu. Paskatīsimies paši uz sevi. Arī mums šajā parlamentā ir pienākums pieņemt tādus likumus, kas ir juridiski izturīgi. Tāpēc paskatīsimies paši arī uz sevi un nevienmēr metīsim akmeņu komisijas dārziņā. Prieksēdēties, paldies! Godātie kolēģi! Tagad mums jau ir jāsāk skatīties uz pulksteņa tikšķēšanu, jo mums vēl ir daudz izskatām jautājumu. Pavisam īsi vēlējos pieskarties Intveltskundas teiktajām. Tā tad ko eh, komisija tagad darīs. Pagājušajā nedēļā Strasburg, Strasburgā komisijas kolēģija atbildēja uz komiteju uzdotajiem jautājumiem. Kā jūs ziniet, eh, vairāki komisāri tā kā tieši sadarbojās ar mūsu komiteju, un mēs arī uzdevām šo jautājumu par drošajām zonām. Bet jautājums ir ļoti daudz šķautnājums un ne tikai Jorovs kundze atbildēju šo jautājumu, arī ieradīsies šeit Ansip kungs un arī citi. Tātad eh, mēs uzaicinājām šos komisārus uzstāties mūsu komitejā un tad arī konkrēti uzdos, uzdosim jautājumus. Vēlējos tikai to pateikt, tātad mums būs tāda iespēja. Nākamā ir Lauricens kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es tikai vēlējos pievienoties visu to balsīm, kuri uzteica šo ļoti drosmīgo studentu, kurš patiesībā ir izveid, izraisījis savu veidu eksploziju, revolūciju pozitīvā veidā mūsu visus prātos un izpratnē par datu aizsardzību. Uh, bet uh, Sofija to teica, nemetīsim akmeni tikai Amerikas dārzeņā. Es atceros, kad amerikāņi ar krieviem teica, un tad uh, amerikāņi teica, mēs esam brīva valsts, mēs varam kritizēt Amerikas prezidentu katru dienu, un krievi teica, mēs arī esam brīva valsts, mēs arī katru dienu varam kritizēt Amerikas prezidentu. Tā ir anekdote, bet um, šķiet mēs šās anekdotas gaisotnē esam dzīvojuši daudzus gadus Tātad eh, attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm ir tā kā ļoti trauslas, līdz ko mēs sākam runāt par eh, datu aizsardzību, tur spēlē biznesa interesi, politika un tā tālāk. Tātad arī eh, dalību valsts iekšēnē ne viss ir perfekti sakārtots, un es domāju, ka tiesa ir pakāpusies milzu solus priekš. Mums ir jāskatās uz šo sistēmu daudz plašākā meta plānā. Uh, ir jāparaud, jāparaugās, kas vispār notiek šajā digitālajā ērā. Krievija, Ķīna paceļās kā spēcīgi spēlētāji. Un šajās valstīs problēmas ir daudz nopietnākas nekā Amerikas Savienotajās valstīs, tāpēc mums ir jābūt gataviem runāt arī par to, kas notiek Krievijā un Ķīnā, ne tikai Amerikas Savienotās valsts likt fuj. Tāpēc eh, revolūcija mūsu visu attieksmē pret to, kas notiek datu aizsardzībā trešajās valstīs, tas ir ļoti būtiski un to eh, Maks ir arī eh, panācis. Bonikungs. I will speak in Polish, I'm sorry. Runāšu poļu valodā. Myślę, że e, orzeczenie Trybunału. Paldies. Tiesas nolēmums Eh, to mums vajag uzskatīt par savu veidu lakmus papīriņu. Tās viņš arī ir. Un pateicoties šiem katalizatoram, šiem lakmus papīriņām, mums izdosies rast risinājumus, vismaz tā tam vajadzētu būt. Vispirms mums ir jāpieprasa no Amerikas Savienotajām valstīm adekvāta aizsardzība, un tas ir jāpieprasa gan no mūsu parlamenta puses, gan no komisijas puses. Parlamentam ir savi uzdevumi, komisijai ir savi uzdevumi. Komisijas uzdevums ir vest sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tas attiecās gan uz sarunām par drošo zonu, gan arī uz tā saucamo lietu sarga līgumu. Kā jau šeit izskanēja, tagad problēmas vairāk būtu jāsakārto no Amerikas puses. Es atceros, kad mēs runājām par sarunām eh, Vašingtonā, mēs pieskārāmies tam, kā Amerikas likumdošanā ir atrunāti privātuma principi. Varbūt, kā komisija varētu apsvērt draudzīgas vēstules nosūtīšanu mūsu partneriem Amerikas kongresā, lai viņi beidzot aptvert, ka viņiem arī ir jāsāk risināt šī problēma. Nākamais. Datu pārraide pārraidīšana. E, šo pārraidīšanu atrunā nosacījumi, bet e, nedrīkstam aizmirst arī dalību valsts datu aizsardzības inspektors. Eksistē arī Eiropas datu aizsardzības inspektors, un mēs varētu varbūt pie viņa griezties ar lūgumu veikt tādu kā izvērtēšanu, uh, izvērtēt eh, dalību valsts datu aizsardzības inspektoru darbu. Kāpēc? Ir tādas dalību valsts, kurās šīs eh, iekšējās kontrolas datu aizsardzības inspektori, eh, viņiem ir lielas manevrēšanas iespējas, un ir savukārt tādas dalību valsts, kurās situācija ir tālu no ideālās. Es pat vēlētos doties tālāk un pieprasīt, lai datu aizsardzības regulas trialogā mēs atkal un vēlreiz sev un arī citiem uzdot jautājumu, vai patreizējais regulas teksts pēc burtu un būtības tiešām atbilst tiem noteikumiem, kuri šobrīd ir tā kā kļuvuši par um, realitāti, kad drošā zona vairs neat, neeksistē. Paldies, prieksēdētājs. Spinelli kundze, lūdzu. Grazie, prezidente. E... Paldies, prieksēdētāji. Es arī esmu pārsteigta par to, ka kādam bija pārsteigums pēc tam, kad šis nolēmums tika publiskots. Jo, runājot par šo revolūciju digitālo tiesību jomā, uh, Itālijā, piemēram, jau kādus 15 gadus notiek diskusija, un mēs esam eh, izstrādājuši digitālo tiesību hartu nesen. Un šeit es secinu, ka eh, tiesneši te mums nāk palīgā, un arī eh, daži pilsoņi rīkojas, viņi ir drosmīgi. Šreins un arī Edvards Snowdens šajā jomā um, mūs iztraucē no mūsu inertās uh, dzīves un mūs mudina veidot labāku likumdošanu. Tieši viņi, šie tiesneši un uh, pilsoņi kā šarems, ļauj mums apzināties, ka dati netiek aizsargāti un nodrošināt ar nepieciešamo aizsardzības līmeni ASV, un šeit es vēlētos mm, runāt par eh, to, ka mm, šī nav absolūtā revolūcija, jo bija jau divi līdzīgi gadījumi par datu aizsardzību un tiesībām tikt aizmirstiem 2014. gadā. Un eh, kopā apkopojot šos elementus, šai revolūcijai būtu jābūt ietekmei uz vairākiem elementiem, uz drošības eh, joslu, zonu, uz, ehm, uz autortiesību aizsardzību un tā tālāk vajadzētu izveidot tādu kopumu mm, eh, tiesību jomā tieši tiešsaistē. Un attiecībā uz komisiju man būtu divi punkti. Uh, mīnāmi, kas izriet no šī nolēmuma. Vispirms komisijas lēmums nevar liekt veikt nacionālās izmeklēšanas, un komisijai nav attiecīgās kompetences, lai ierobežotu nacionālās iestādes, jo ļoti bieži dažādās valstīs pastāv iespēja veikt vairāk datu aizsardzības jomām. Tad otra lieta ASV publiskie uzņēmumi, kuri nav šajā drošības zonā, Safe Harbor, vai viņi ir izslēgti no šī nolēmuma, ka viņiem netiek piemēroti nolēmuma pienākumi. Tātad šī mm, valsts uzņēmumi var neņemt vērā tiesas nolēmumā nospraustos principus. Ja tas ir pretrunā ar nacionālo drošību. Tātad šie uzņēmumi šādā gadījumā var ievākt datus pēc patikas. Un sadarbība bija laba. Un paldies par to, ka sniedzāt informāciju par to, ko mēs sagaidām, un arī par sadarbību, kādu vēlas izrādīt komisija. Reizēm nav pietiekamas komunikācijas ar parlamentu. Bet eh, es vēlētos pateikties priekšsēdētājiem par to, ka viņš eh, lika lielu akcentu uz to, cik svarīga ir sadarbība starp mūsu komiteju un Eiropas komisiju. Paldies! Thank you, Mrs. Paldies, Spinelī kundze, jūs to ļoti pieklājīgi noformulējāt, bet eh, tā ir iniciatīva, kas mums ir jāuzdod komisijai. Tālāk eh, Cipelas kundze, Birgita. Lielas paldies! Es vēlēs, es centīšos izteikties īsi. Vispirms es eh, ļoti augstu novērtēju tiesas nolēmumu. Tajā pašā laikā tas arī rada vairākus jautājumus, no kuriem pirmais ir, kāpēc eh, bija vajadzīgs šis laiks un procesi īrijas tiesā, uh, kamēr Eiropā šis lēmums jau varēja tikt pieņemts. Kāpēc tas bija nepieciešams jau gadiem? Mēs sakām komisijai, ka Safe Harbor nebūtu nav tik droša datiem, ka tā nav droša personas data aizsardzībai. Un pilsoņi man jautā, un saka, kāpēc jūs negājāt un nesūdzējāties tiesā, bet es domāju, ka mums parlamentam tieši tā arī vajadzētu strādāt, ka Katreiz, kad mums ir kādas bažas, mums ir jāvēršas tiesā, un komisijai vajadzētu strādāt kopā ar mums, un vajadzētu ņemt mūsu bažas nopietnāk vērā. Varbūt dažus gadus atpakaļ cits lēmums varētu tikt pieņemts. Un esmu arī dzan nedaudz apjukusi un arī mm, pikta, ka ne tikai ASV šāda prakse notiek, ne tikai tāpēc, ka privātums netiek uztverts pietiekami nopietni, bet eh, pats fakts, ka tiek minēta nacionālā drošība, tiek izmantots kā vispārīgs eh, un plašs aizbildinājums, lai darītu visu, mm, ko vien vēlas ar datiem, un to mēs arī redzam šeit Eiropas Savienībā, kas ar arguments tiek izspēlēts, un mums eh, kaut kas ir jādara. Un tad ir jautājums, ko tas nozīmē Safe Harbor, uh, kontekstā un ko tas nozīmē datu apmaiņas jomā, kādu ietekmi mēs varētu izdarīt uz ASV, lai viņi mainītu savus tiesību aktus un kāda kontrole mums ir pār to, ja tiešām uh, certifikācijas tiek ņemtas, uztvērtas nopietni un mm, notiek, tiek nodrošināta datu aizsardzība un kas notiek ar citiem nolīgumiem ar ASV. Un vispārīgāk izsakoties, kā mēs varam nodrošināt to, ka ar pastāvējušo tiesību aktiem un arī ar turpmākajiem ne tikai šī iestāde, bet arī padome un komisija uztvers hartu nopietni un ievēros noteikumus un parūpēsies par to, ka uh, katreiz nav šie tiesību akti uh, Mm, sūdzam tiesā un par tiem tiks eh, izdarīts spriedumi, bet mums pašiem ir jāparūpējas par to, ka mēs pieņemam pareizi tiesību aktus. Tagad nākamais runātājs. Josef Weißhuser. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Äh, ich. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es domāju, ir patiešām ļoti iepriecinoši, uh, ka tiesa spriež par labu pilsoņiem, un es atceros, ka bija arī cilvēki, kas šaubījās par to, vai pamatiesību hartai vispār ir kaut kāda nozīme. Nu, mēs ļoti labi varam pārliecināties, ka tas ir kaut ko arī nesis, nesis kaut kādus augļus. Es domāju, ka ja vienam individuālam pilsonim ir izdevies tik daudz panākt, tas patiešām ir apsveicami. Es domāju, tas ir iezīmēs pa tādu jaunu virzienu. Un, ja augstākā tiesa uh, pauž savu spriedumu, tas ir noteikti jāievēro. Un es nedomāju, tagad būtu jēgpilni visādi diskutēt uh, par šo spriedumu un to kritizēt un mēģināt to tādā veidā pavainot. Protams, daudz kas šeit tiek apšaubīts un tikai dažas piezīmes. Mēs tik daudz runājam par labāku likumdošanu, better regulation, bet mums jādomā arī par labāku likumu izstrādi, uh, law making, un tādā veidā varbūt komisija retāk nokļūtu šādās vētrās. Mēs runājām galvenokārt arī par mūsu pilsoņu interesēm, un mēs nedrīkstam tikai uh, nākt pretī padomai, mums ir jāpieņem patiešām cienīgi lēmumi, un tos nedrīkst arī ļoti ilgi novilcināt. To mēs ļoti labi varam redzēt, kad redzam reakcijas uz visu šo lietu. Mums patiešām šī problemātika ir pēc iespējas ātrāk jāizskauž, un mūsu politiskai grupai uh, Mūsu komitejā, es atvainošu, šeit vienmēr ir bijušas liels intereses uh, to panākt, un mums ir jāparūpējas par labas un nepārprotams likumdošanas pieņemšanu šajā sakarā. Gribēju pavaicāt, ko domā mūsu priekšstādātājs par paredzamo grafiku, vai mēs varam patiešām rēķināties ar to, ka uh, nākamā mēneša laikā beidzot kaut kas mainītos šajā politikas jomā. Paldies! Lielas paldies! ļoti atbilstīgi, ka pēdējā es izteicos eh, Austrijas kolēģis un eh, tā tad tagad mums nedaudz iztrūks laika, bet tas ir saprotami apspriežot tādu tematu. Nu, lūk, Džan Kārlī kungam sākumā dosim vārdu no komisijas. Lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Kā jau jūs minējāt, komisāra Jūrova ieradīsies uz viedokļu apmaiņu ar šo komiteju 26. oktobrī. Un šobrīd es vēlētos uzsvērt, ka mm, tas īstenībā jau ir ticis darīts, ka Šrems nolēmums bija ļoti skaidrs apliecinājums tam, ka datu aizsardzība ir ļoti svarīga, to starp arī veicot starptautisku datu pārnesi, un tas arī apstiprina Eiropas komisijas pieeju meklēt spēcīgākus risinājumus, spēcīgākus tiesību aktus datu nosūtīšanas jomā, lai piemērotu tiesību aktus šajā jomā, un tad mēs redzam, kā ir labi rezultāti. Uh, un liels paldies ir jāsaka arī Eiropas parlamentam par atbalstu un arī jāņem vērā šis konteksts, kas attiecas uz uh, datu apmaiņu komerc nolūkos. Jāpaturprātā mērķis, ka mēs turpināsim strādāt pie atjaunot atvērtas un drošas likumdošanas personas datu nosūtīšanas jomā uz ASV, ņemot vērā visus precizējumus un elementus, kas izrietēja no tiesas nolēmumu. Bet eh, tādā vidustermiņā mūsu kā komisijas prioritātes ir personas datu aizsardzības nosūtīšanas aizstāvība, skaidrība, kā veikt šādu datu nosūtīšanu ar attiecīgiem drošības pasākumiem un Eiropas Savienības tiesību aktu vienmērīga piemērošana iekšējā tirgū. Tāpēc mēs esam sākuši un arī turpināsim cieši strādāt ar nacionālām datu aizsardzības iestādēm, kas ir atbildīgas par uh, Eh, tiesību aktu piemērošanu dalību valstīs, un lai parūpētos par to, ka nolēmums tiek eh, vienādi piemērots un lai nebūtu fragmentācijas, bet arī lai parūpētos par to, ka datu nosūtīšana uh, tiek veikta ar attiecīgiem drošības noteikumiem, un bija par 29. panta darba grupas sanāksme, šonadēļ notiks, un tas arī būs svarīgs solis kā viena no nekavējošākajām reakcijām attiecībā pret šo nolēmumu. Lielas paldies! Labi, vai jums būtu kāds reglamenta punkts? Tad lūdzu izsakaties īsi. Jā, pavisam īsi. Esmu nedaudz pārsteigta. Uh, Jo, nu, tad, principā, mēs redzam mm, apkopojumu tam, ko komisija ir darījusi pēdējos divus gadus, bet situācija ir mainījusies un, mm, teiksim, tā, ka mm, kaut kādas labākas safe harbor risinājums notiek balstoties uz 30 komisijas apzinātajiem punktiem, bet es domāju, ka komisijai pēdējās nedēļas laikā uh, būtu bijis jāpārbauda, vai šie 13 punkti, ja tie tiek izpildīti, vai tad tie atbilstu kritērijiem vai standartiem, kas ir noteikti tiesas nolēmumā. To es vēlētos dzirdēt, nevis to, ko esam jau dzirdējuši pēdējo divu gadu laikā. Es gribētu noskaidrot, kas ir mainījies pēdējā laikā un es mm, būšu ļoti mm, sarūktināta, ka ja komisija kaut ko būs iemācījusies no tiesas nolēmuma, tad tas būs tikai tas. Eh, šis ir īstais brīdis, kad mainīt stratēģiju. Priekšsēdētājs. Es domāju, ka Anlīsa arī mm, pareizi izteicās, un es eh, vēlētos norādīt, ka es nedaudz nepiekrītu Sofijas teiktēm. Uh, ka dažas diskusijas mēs arī nemaz nesam dzirdējuši, daudzas bijušas slēpanas un nesam dzirdējuši visas komisijas strateģiskās diskusijas. Es to saku, tāpēc, ka Albrehta kungs pareizi norādīja, ka nevar būt Safe Harbor 2, ka, ka amerikāņiem kaut kas būs jādara, bet mēs esam dzirdējuši uh, daļēji šīs eh, diskusijas starp komisiju un ASV, bet mums ir jāuzklausa komisāri un jābūt eh, politiskai stratēģijai, kādas politiskās ziņas tiks nosūtītas ASV senātam un, un kādā veidā tās atšķirsies no tā, kas bijis līdz šim, jo mm, ir eh, jāpieņem šie tiesību akti, un to arī Albrehta kungs teica. Un Jūrovas kundze 26. oktobrī ieradīsies, un tad varbūt varēs redzēt labāk, un Un viņi tad varēs precīzāk izteikties. Man šajā brīdī nav daudz kas piebilstams, bet jūs izteicāt tādu ieteikumu, ka ir jā apzina šīs, šie, šīs problēmas, kas ir uh, nolēmumā. Es ļoti labi zinu šīs rekomendācijas, jo, pro, jo īpaši divas pēdējās, un mēs strādājam pie tā, un esam apzinājuši šos vājos punktus mūsu sistēmas satvaram. Labi. Tagad Tātad uzklausīsim komisāru 26. oktobrī. Mūsu komitejā būs pietiekami daudz laika sesijā, un tas būs salīdzinoši drīz. Tagad uzklausīsim padomi. Vai Neres kundze? Es atvainojos, ja nepietiekami precīzi nosaucu jūsu vārdu. Paldies, priekšsādātāji. Pavisam īsi vēlējos informēt, ka no prezidentūras puses eh, padomu ļoti nopietni attiecas pret šo nolēmumu, jo eh, un šis temats arī tika tieslietu eh, padomes darba kārtībā iekļauts 9. oktobrī, un tur mm, bija tika veikta sākotnēja mm, ko, nolēmuma analīze no komisijas puses, un lai ilgāk jūs neaizkavētu, es vēlos teikt ar nolēmumu šīs Mm, satvara noslēgšana mm, datu aizsardzības jomā līdz gada beigām mums liekas nepieciešama. Tagad uzklausīsim juridisko dienestu, lai atbildētu uz deputātu teikto. Paldies, priekšsēdētāji, es arī izteikšos īsi, jo nolēmums nāca klajā pāris dienas atpakaļ, un šajā brīdī mēs vēl joprojām turpinām analīzēt tā saturu. Mēs esam gatavi mm, informēt komiteju un sazināties ar to par to, kā turpmāk strādāt. Un tam būs uh, tālajošas sekas un pievērsīsim visu uh, nepieciešamo uzmanību, kādu tas ir pelnījis. Un es vēlētos piebilst, ka e, komisāru kolēģija nāk, pagājušā nedēļā no komitejas nodeva ziņu, ka ir šīs steidzamības aspekts, jo e, datu reglamenti tiek iekļauti citās juridiskajās e, bāzēs un ka te nevajadzētu samulsināt MVU uh, un uh, redzamas būtiskas problēmas jau tagad, līdz ar to jautājums ir steidzams komitejai. Un tad nu cerams, ka drīz būs notiks šī uh, sesija viedokļa apmaiņa ar komisāru 26. oktobri, bet ir šis ierosinājums, ka ir jābūt steidzamākai rīcībai un mm, tad varēsim veikt detalizētāku diskusiju pēc tam paldies padomēji E, komisijai un juridiskajam dienestam. Kolēģi, tagad pāriesim pie nākamā punkta. Tas ir piektais darba kārtības punkts. Un tā tad ieteikuma Eiropas komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tiesības nolīgumu. E, referents ir Albrehta kungs. Un dodu arī viņam vārdu, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsādātājs. Dargie kolēģi, tas ir Inta. Tātad tas ir atzinums par Inta komitejas rezolūciju, kas veltīta eh, sarunām par TISA vienošanos. Jāsaka, ka mēs gatavojam šo atzinumu, kas ir veltīts galvenokārt diviem jautājumiem. Un tas īstenībā arī lielā mērā sasaucas ar mūsu atzinumu INTA komitejai par TTIP. Tā tad ir jāievēro pamatiesība, cilvēktiesību klauzulas. Mēs to vienmēr esam pieprasījuši jebkurā nolīgumā. Un šeit ir arī atsauce uz uh, izņēmumu PTO, ņemot vērā personas datu aizsardzību. Uh, 14. pāns uh, GATS e, līgumā un uh, saskaņā ar to tā tad ir jāaizsargā personas dati un īstenībā likumi, kas aizsargā personas dats, nav jāuzskata par uh, tirzniecības barjerām. Un ņemot vērā šos formulējumus, Protams, tas ir jāatrunā arī saistībā ar tīsa vienošanos un e, atzinuma uzmetums, ko esmu sagatavojis, īstenībā atkārto to pašu, ko mēs teicām atzinumā par TTIP. Bez atsaucēm, kas attiecas tikai un vienīgi uz TTIP un ne uz TISA jo mēs jau vedam sarunas ne tikai divpusēji, mēs uh, vedam sarunas ar daudziem partneriem, arī ASV un uh, arī citām valstīm par pakalpojumiem. Šī iemesla dēļ es uh, liktu priekšā ātri vienoties par šo atzinumu un domāju, ka vajadzētu to visu ātri tā tad uh, pieņemt arī, lai mēs varētu pietiekami labi ietekmēt uh, tīsa rezolūciju intā, lai tad mēs arī būtu gatavi to visu pieņemt pirmajā lasījumā. Un es patiešām ar prieku atbildēšu kolēģi jautājumiem, ja tie būs. Paldies! Thank you, Jānis. Paldies, grozījumi ir jāizniedz līdz 19. oktobrim un atzinuma uzmetumu mēs pieņēmsim 16. novembrī. Vai kāds no ANU referentiem vēlas izteikties? Mišela kungs, Alda grupas vārdā. Oui, rapidement, monsieur le président. Jā, pavisam īsi priekšsēdētāji, ņemot vērā to, cik svarīgs šis temats ir, ir izšķiroši, lai Eiropas parlaments uh, ieņemt savu pozīciju, lai ievirzītu notiekošās sarunas pareizā gultnē. Mums ir arī jānosprauž um, pieturs punkti tā, lai nodrošinātu to, ka galā vienošanās atbilstu mūsu vēlmēm. Pateicos Albrehta kungam par izcilo atzinumu projektu, un tur tiek ietverti arī svarīgākie elementi. Es domāju, ka mēs vēl tos varētu papildināt ar šādām pārdomām. Tā kā ASV ir daļa no TISA ir puse tisa pārunās, un te ir runa par datu plūsmu, būtu iespējams atbilstīgi pieminēt neseno Eiropas Savienības tiesas lēmumu, ar kuru tika at, um, padarīts par spēkā nēsošu komisijas lēmumus, tātad par Safe Harbor. Un tad vēl ir svarīgi, lai Eiropas Savienība būtu neat, informātiski neatkarīga no vienas puses un uh, no otras puses eh, tai būtu sava mm, kiberkompetence un neatkarība no otras puses, un tas ir jāņem vērā šādās pārunās kā šīs. Un, Parlamentam būs iespēja apstiprināt vai negalīgo vienošanos, jo līdzīgi kā TTIP ir eh, ļoti svarīgi, lai parlaments at, zīmētu, ka tieši demokrātiski ievēlētā institūcijā jābūt pēdējiem vārdam. Ir svarīgi arī nomierināt pilsoņus šajā jomā. Vēlos atgādināt, ka eh, datu aizsardzība un privātās dzīves aizsardzība ir atzīta hartā, un tur ir arī teiks, ka Eiropas Savienība to starp arī pārunājot līgumus ar trešajām valstīm. Uh, nodrošina šīs tiesības. Tātad TISA nodrošina arī fizisko personu pārvietošanu, mm, lai nodrošinātu šos pakalpojumus pret visiem ir jātiecas vienlīdzīgi. Eh, visām šīm mm, tātad, eh, sarunu pusēm iesniegšu vēl sīkākus grozījumus. Um, Paldies, tev, Barbara Spinelli, lūdzu. Grazie eh, Presidente, io trovo il parere di... Es priekšsēdētāji. Jāsaka, ka Albrešta kunga atzinums ir labi sastādīts. Jādomā arī, ka Albrešta kungs varētu šeit. Eh, iekļaut arī uh, Šreima kunga lietā uh, teikto spriedumu. Ja mēs runājam par jaunatīstības valstīm, te situācija jau varētu būt sarežģītāka. Vai drīkstāt uzdot vienu jautājumu? Kādā veidā Mēs varam, piemēram, šeit vest sarunas ar Ķīnu un Indiju. Jo ir līdzīgas. Ja mēs runājam, piemēram, par uzņēmumu privatizāciju, kā šis process notirisinās un vai ir iespējams uh, to tātad izskatīt ar atpakaļējošu spēku. Ja mēs saprotam, eh, cik svarīgi ir šī ekonomiskā krīze, ko piedzīvojam. Ir jābūt arī tā, patiešām eh, tādam eh, retrospektīvam spēkam, lai šī klauzula mūs tagad paņemt par ķīlniekiem. Bergi, Sifu, Bergi, please. Thank you very much, Chair. And for... Paldies, Bekī, tagad. Paldies with us today this afternoon, so I would like to point out some. Diemžēl visi eh, mūsu ēnu referenti nevarēja ierasties šodien, tādēļ es eh, teikšu šo to viņas vārdā. Bet eh, pašā sākumā runājot par TTIP un citu, nu, tīsa pat nemaz nav nenozīmīgāks līgums par pārējiem, varbūt pat tieši pretēji, ņemot vērā, kādas varētu būt tā teorētiskās sekas. Tādēļ Es un Sorāja atbilstām mūsu uh, atzinuma autora darbu, un mēs uzskatām, ka šie normatīvi par personālo datu aizsardzību ir jāiekļauj arī ASV līguma nodaļā par e-komerciju. Ņemot vērā arī tiesas spriedumu, par ko nu pat diskutējām, Un, protams, jādomā arī par cilvēktiesību hārtu. Es domāju, šajā gaismā mums ir jādomā par datu aizsardzību, par privāto datu aizsardzību, un tam ir jātiek ievērotam visās politikas jomās. Un kā jau eh, kolēģi norādīja, mēs nedrīkstam uzskatīt datu aizsardzību par eh, savu veidu protekcionismu. Mums ir jāsaglabā šīs augstais eh, datu aizsardzības līmenis, un mums ir jābūt prerogatīvai šeit lemt. Tad, kad vien uzskatām to par nepieciešamu. Un es pilnībā atbalstu mūsu atzinumu autoru darbu. Paldies! Tagad komisijas pārstāvs lūdzu. Priekšsēdētājs atvainojas. Anna tomēr lūdzu. Kolēģi, lūdzu, esiet patiešām lakoniski. Jā, paldies, būšu lakoniska. Es varu piekrīst eh, visam, ko teica kolēģi, arī eh, atzinumu autoram. Bet vēl kāds jautājums, ko noteikti vajadzētu vairāk izgaismot Lībe komitejas atzinumā Mēs tātad runājam par ESDS, e tātad šo uh, investoru strīdu aizsardzības mehānismu, jo tas, protams, šit arī ir jāplūko. Inta komiteja par to spriež. Paldies, Anna. Un Bonī kungs izteiksies Holmēras kundzes vārdā, kas ir ēnu referents lūdzu. Paldies! Es šodien aizstāju Moniku Holmieri, runāšu ļoti lakoniski, gribētu teikt, ka ETP grupa atbalsta TISA līgumu, paldies arī Jānām par atzinumu uzmetumu, paldies jums par to, mēs to atbalstām, bet, ja runājam par piekļu dokumentiem, ETP grupa vēlas, lai atzinuma autors un visi pārējie ņemtu vērā oriģinālajā atzinumā teikto un lūdzu neņi, nepieņemiet tāds grozījums, kas būs ārpus atzinuma apsvēruma un kas instrumentalizēs citu politisko mērķu izmantošanu. Es, protams, saprotu, ka ir zināms spiediens uz mums, ņemot vērā arī tiesas spriedumu par uh, Safe Harbor. Jāsaka, diskusijas bija noteikti ļoti auglīgas. Mēs šo spriedumu nedrīkstam ignorēt. Mēs nevaram, protams, salikt taču visu vienā atzinumā, vienā ziņojumā. Paldies, Bonīkungs, tagad uh, vai no komisijas kāds varētu ņemt vārdu. Paldies, priekšstādētāji. Nu, sarunas par TISA notiek tieši šonedēļ, un, diemžēl, mans nodaļas vadītājs nevarēja šodien ierasties. Viņš kopā ar citiem kolēģiem atrodas Ženēvā, un, protams, viņš ar ļoti lielu prieku iepazīsies ar jūsu um, jautājumiem un varēs uz tiem atbildēt divpusēji. Jāsaka, ka preces un pakalpojumi ir ļoti liela daļa no mūsu tautsaimniecības. 70% no mūsu tautsaimniecības ir pakalpojumi. Tas pierāda, ka mēs ļoti veiksmīgi šajā jomā darbojamies, mēs eksportējam vairāk. Uh, pakalpojumu nekā importējam, un mums pat šajā tirsniecības bilancē ir uh, pārpalikums. Es domāju, ka ja mums būtu pietiekami liels potenciāls, ja mēs varētu piekļūt ārzem tirgiem, mēs varētu pārdot vēl vairāk pakalpojumu, jo, diemžēl, mūsu pakalpojums sniedzēji sastops ar lielām barjerām ārzemēs. Tieši tādēļ mēs uzskatām, ja mēs varētu radīt tādu labāku spēles noteikumu kopumu, tas nāktu par labu izaugsmēji un darba vietām uh, Eiropā. Tādēļ mēs augstu vērtējam šīs sarunas par TISA. Ja mēs runājam par ES, jādomā par tādu daudzpusēju līgumu, uh, un tas ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk, protams, arī PTO kontekstā. Uh, Paldies par atzinumu. Ļoti jauki, ka jūs šeit pieminējāt arī datu aizsardzību un datu plūsmu. Rezolūcijā par TTIP tas arī ir pieminēts. Un jāsaka, ka tika izteikti priekšlikumi, lai varētu būt šāda pāri robežām ejoša informācijas plūsma, un šo disciplīnu galvenais mērķis ir uh, cīnīties pret protekcionismu un diskrimināciju, ko esam pieredzējuši tādās valstīs kā, piemēram, Ķīna un Krievija. Nu, tagad šīs puses nav tīsu parakstījušas, un es gan ceru, ka Ķīna varētu arī nākotnē nosēsties pie sarunu galda. Jāsaka, ka būs, protams, arī atsevišķas disciplīnas tīsā, uz kurām vienmēr attieksies izņēmumu, tā kā piemēram datu privātumu jomā. Bet eh, šo vispārīgo izņēmumu galvenais mērķis, protams, parasti ir tāds, lai varētu šeit uh, parūpēties arī par to mērķu īstenošanu, kas neatiecas tiešā veidā uz tirdzniecību. Un mēs jau arī iepriekš dzirdējām, ka ir pasākumi, ko eh, it kā izmanto aizbildinoties ar eh, valsts drošības interesēm, bet eh, īstenībā tos var izmantot arī ļaunprātīgi, lai izvairītos no saistību ievērošanas. Tāpat kā TTIP kontekstā gribētu jums pateikt, ja tiek runāts par datu aizsardzības standartiem, noteikti par to nevedīsim sarunas tīsa ietvaros, tātad uh, Tas ir nediskutabls jautājums un uz tīsu attieksies pilnīgi viss tas pats. Mēs nekādā veidā neatļausim pieņemt tādus standartus, kas mūsu spēkā esošo datu aizsardzības režīmu varētu vājināt. Un šī eh, cilvēktiesību klauzula, protams, uh, Šie principi mums ir ļoti svarīgi un tie ir atrunāti jebkurā brīvās tirzniecības nolīgumā vai jebkurā politiskā nolīgumā, kas saskana ar brīvās tirzniecības nolīgumu. Bet ja mēs runājam par divpusējām sarunām, jāsaka, ka ja tiek vēstas šīs plurilaterālās, jeb daudzpusējās sarunas, tad tur nav cilvēktiesību klauzulas, piemēram, ja runājam par valsts pasūtījumu un citiem jautājumiem. Mēs esam nobažījušies, ka vedot sarunas, piemēram, PTO, uh, Eh, visu laiku uzstājot uz cilvēku tiesību klauzulu, mēs varētu apdraudēt mūsu pozīcijas un riskēt zaudēt arī pozīcijas tirzniecībā. Un Protams, ja mēs runājam par cilvēku brīvu pārvietošanos, te nedrīkst būt diskriminācija arī attiecībā uz ASV pilsoņiem. Un, ja runājam par TISA, Pagaidām netiek runāts par šādu uh, strīdu šķēršanas mehānismu kā ESDS TTIP gadījumā. Paldies! Thank you very much. Thank you. Paldies kolēģiem. Un tagad uh, visi jau ir izteikušies. Es nezinu, nu, nu jums obligāti jā, nav jāizsakās, ja nevēlaties. Labi. Labi, paldies, Klod. Nu, parasti es uh, nedzenos otrais ņemt vērdu, bet bija daži, divi, daži jautājums, kuriem gribētu atbildēt tātad par drošās ostas spriedumu ietekmi uz šo atzinumu. Un tas ir patiešām saprotami, un tāpat nav mūsu vēlme, bet prasība, tas attiecās arī uz Lankas ziņojumu par TTIP. Arī tīsa nolīgumā ir jābūt šai horizontālajai klauzulai, kas attiec uz 14. pantu GTS līgumā. Proti, ka Eiropas Savienības likumdošana eh, attiecībā uz personas datu aizsardzību nav jāaiztiek Tātad tas ir vienīgais likumdošanas ietvers, kas ir jāievēro. Un jā, personas datus var, piemēram, pārādīt Eiropas tirgu, Eiropas vietējā tirgu un arī uz trešajām valstīm, bet, ja mēs runājam par šo situāciju, Luksemburgas tiesneši spriedi, ka tā nav mūsu izvēle, bet Tāds, tāds prasības ir atrunāts hartā, un tā ir daļa no likumdošanas, kas balstīta uz uh, pamatiesību hartu, tā tad uh, sarunās vispār mēs to nevaram iekļaut un vispār mēģināt to kaut kādā veidā ietekmēt. Un gribētu teikt, ka runājot par datu lokalizācijas principu, arī tur bija ļoti skaidri standarti jāievēro. Ja Ja, piemēram, ir nepieciešams datus apstrādāt ārpus Eiropas Savienības, tad tirzniecības nolīgums to nedrīkstētu ietekmēt vai nedrīkstētu piespiest Eiropas Savienību pārraidīt eh, tādus datus, eh, kas ir pret tās eh, spēkā esošo likumdošanu. Un mēs, protams, arī paredzējām, kāds būs tiesas spriedums drošas ostu gadījumā par ETS Gomeša skundze, tīsa līgumā nav šāds mehānisms paredzēts, līdz ar to mums te pat nevajag par to vispār eh, desēt muti. Piekļuve dokumentiem, es eh, ņemu vērā ETP lūgumu un es ceru, ka būs arī konkrēti priekšlikumi, ja kaut ko šeit vajadzēs grozīt, ja jūs to uzskatīsiet par vajadzīgu, bet um, ja mēs varam vienoties par atzinumu un visi varam vienoties uh, un balsot par, nu tad vajadzētu pieturēties pie šīs redakcijas. Un uh, nedaudz reaģēt uz komisijas teikto par cilvēktiesību klauzulu. Es neuzskatu Nu jā, tas varbūt ir mans personīgais viedoklis, bet es nedomāju, ka tas ir es uh, kompetencē uh, nostādot pretī tirdzniecībai uh, cilvēktiesības. Ja es pareizi jūs sapratu, jūs teicāt, ka varbūt cits valsts nebūs tik sajūsmas pilns parakstīt tisu, ja mēs šeit iekļausim cilvēktiesību klauzulu. Es domāju, ka tas varētu patiešām novest pie tādas nekonsekventas uh, Eiropas Savienības attieksmes pret cilvēku tiesību klauzulas ieviešanu visos starptautiskos līgumos. Paldies! Paldies! 16. novembrī pieņemsim šo atzinumu projektu un 19. oktobris ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Nākamais um, ir jautājums par datu aizsardzības regulas trialogu patreizējo situāciju. Jā, atkal runāju, es saku Albrechts kungs. Paldies, priekšsēdētā kungs, ka devāt man vārdu. Es eh, esmu pārliecināts, ka visi, kur vēl dzirdēt par lietu kārtību triologu, atrodas šeit. Šī ir otrā reize, kad atskaitos par šīm sarunām datu aizsardzības regulas eh, vienošanās sakarā. Uh, sarunas ar padomu sākās jūlijā. Jūlijā pēc tam, kad padomu vienojās par vispārējo nostāju datu aizsardzības regulas jautājumā. Tas notika padomē jau pavasarī. Kā jau es teicu, ja pareizi atceros, tas bija pirms vasaras atvaļinājumiem. Sarunās e, mēs runājam par piektu piektā nodaļa ir pabeigta par starptautiskajiem pār, datu pārraidīšanu. Un eh, šobrīd tiesas nolēmums par drošo zonu, iespējams, ka tas ietekmēs drusceņas sarunas, bet pie tā vēl atgriezīsimies. Iespējams, ka ir pienācis brīdis, kad sarunu vedējai komandai ir ļoti uzmanīgi jāizpēt šis tiesas no, tiesas nolēmums un uzmanīgi jāizvērtī, cik lielā mērā to vajadzētu iekļaut sarunās un pārskatīt mūsu nostāju uh, vedot sarunas piektās nodaļas sakarā vai arī nē. Katrā ziņā sarunas par piekto nodaļu virzās uz priekšu veiksmīgi. Pēc vasaras atvaļinājuma esam atgriezušies pie sarunām. Sarunas prasa daudz enerģijas, jo apjoms ir pietiekami liels. Ir jāpiemina gan privātu personu tiesības, gan kontrolējošo iestāžu tiesības, un e, nedrīkst aizmirst arī pamatprincipus. Trešais, ceturtais e, no nodaļas ir trialoga kompetence, un man radies iespējas pēc pēdējām trialoga sēdēm, ka mums izdosies panākt vienošanos, bet e, varbūt tiešām nesitiet man pa seju, ja man nebūs taisnība, bet es domāju, ka mums izdosies vienoties par 70-80% teksta. Bet eh, politiski jautājumi, protams, eh, ir tādi vispretrunīgākie, pie tiem atgriežamies vēl un atkal, un varbūt pieminēšu dažas. Piemēram, kāda ir eh, personas eh, piekrišanas eh, forma un kādā veidā konkrēti šī forma tiks aizpildīta, ja persona vēlas dot piekrišanu savu datu izmantošanai. Tas um, viss ir jāatrunā šajā tekstā un, protams, mums par to ir jāvienojās. Un visbeidzot, eh, konkrēti pienā, tiesības un pienākumi katrai atsevišķai personai datu pārādīšanas brīdī sarunvedējas komandas par to joprojām lauž spēkus. Jautājums ir arī par datu apstrādi, bet, eh, piemēram, jautājums par harmonizētu veidu, kā daži datu kontrolētāji varētu eh, vienoties ar datu aizsardzības inspektoru, ka, kura būs dalību valstu kompetence un kāda nē. Kā jau teicu, pašā sākumā šie jautājumi jau bija vispretrunīgākie un tādi arī palikuši, bet vēlējos pateikt, ka, un to jau esmu teicis dučiem reižu, ir eh, ļoti daudz jautājumu, kuros mūsu viedokļi ir gandrīz pat vienādi, bet eh, toties eh, Um, par šiem vienkāršajiem jautājumiem mēs vēlamies vienoties pēc iespējas ātrāk, bet varbūt par netik vienkāršajiem pēc tam. Bet eh, tiešām ceram, ka uh, gala beigās izdosies visiem vienoties un ēnu referentiem un referentam tiekoties un runājot ir svarīgi atcerēties, un to vēlos atgādināt arī visām politiskajām grupām, ka vajag atgādināt deputātiem, uh, to, kā sarunvedēja komanda balstās uz to mandātu, ko politiskās grupas tai ir devušas. Joprojām ceru, ka mums izdosies vienoties ar padomu līdz šā gada beigām. Tāds arī bija mūsu sākotnējais darba grafiks, kad mēs uzsākām darbu pie šā faila. Joprojām neatrisinātie jautājumi, tos skatīsim oktobrī, novembrī. Un nākamajās trialogu sarunās runāsim par 6. un 7. nodaļām par to, kāda IPS ietekmē datu aizsardzības um, iestādes un kā šie noteikumi reāli darbosies dzīvē. Tas arī būs viens no būtiskākajiem šās reformas momentiem, kā labāk īstenot adekvātu datu aizsardzību. Vēl bez tam uzskatu, ka padomas un parlamenta nostājas tuvinās vienotrai. Iespējams, ka tas prasīs laiku, lai mēs galīgi vienotos un tomēr mūsu viedokļi tuvinās. Bet eh, lielie neatrisinātie jautājumi vēl joprojām ir uz galda un pie tiem būsim spiest atgriezties. Bet eh, Augustīnas kundze kura bija referents par direktīvu un kura ir par šīs regulas sarunām eh, ēnu referente, tātad data aizsardzības direktīva. Un šeit ļoti svarīgi ir vienoties par abu instrumentu aptvērumu. Bet eh, to darīsim tad, kad, tad, kad būsim uzsākuši sarunas ar padomu par datu aizsardzības direktīvu. Tas arī būtu viss un atbildēšu uz jautājumiem, ja kolēģiem tāda būs. Priekšsēdētājs, paldies, Jan. Varbūt, ka dēnu referentis mums vēlas izteikties. Mārija Lūdza, Lauricens Kundze. Es e, tikai vēlējos īsumā kolēģis informēt, tas būs varbūt tāds papildinājums Jāna teiktajam. Mēs esam trialogu e, sākumā par šo direktīvu, Un šodien mums bija ēnu referents tikšanās, un mūsu galvenais uzdevums, mūsu galvenais mērķis ir, ka mēs eh, raugāmies uz tādu visaptverošu pieeju. Un tas, ka šobrīd regula tā kā ir tik veiksmīgi iegājusi pēdējā fāzē, tad mēs ceram darboties tādā pašā garā, arī strādājot pie direktīvas. Priekšsēdētājs, paldies! Lauricens kundzei, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, vēl nokārt. Nē. Jā, man eh, ļoti patīk tas, ko Jānis teica, ka politiskajām grupām ir jābūt tādām ar atvērtu skatu un sirdi, jo politisku lēmumu pieņemami būs daudz. Un, eh, protams, komitejas eh, darba kārtībā ir paredzēta ļoti daudz trialogu vienlaicīgi, un tāpēc es vēlētos uzteikt to, ka Jānis saka, ka sarunas virzās priekš tik ātri. Un tomēr Kā jau teicu, trialogu mūsu komitejas kompetencē ir daudz un vienlaicīgi. Tas eh, tikai pierāda mūsu komitejas eh, apjomīgo darba daudzumu. Paldies, Jan! Mums ir vēl, viens, vēl viena atskaita paredzēta par milzīgu trialogu Iespējams, ka mēs drusiņi varbūt to vēlāk izskatīsim, jo referents šobrīd skrien uz zāli. Tātad Kirkofunks skrien šurp, un e, jūsu komentāri par viņa teikto tad būs vēlāk. Tad varbūt pārējām pie astotā darba kārtības punkta, tā ir e, savstarpējuma risinājums starp Eiropas publisko administrāciju un E, uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Tātad, trialogi, lūdzu. Yes, thank you, thank you very much. Jā, paldies, priekšsēdētāj kungs. Saka Lenāts, jā, mums ir bijusi vairākas tehniskas tikšanās par trialogu ietvaros un darbu pie tehniskajiem jautājumiem esam pabeiguši. Sarunas bija pietiekami, pietiekami asas, īpaši par lībe aspektu, par šo isa programmu. Un eh, padomu un komisija tā kā nebija entuziasma pilnas akceptēt mūsu grozījumus. Un tomēr gala rezultātā mums ir izdevies panākt ļoti labu rezultātu. Galvenokārt eh, pateicoties arī ITRE komitejas deputātiem, kuri bija galvenie sarunu vedēji un pārstāvēja parlamentu nostāju. Tā tad eh, mums ir eh, apsvērums galvenajā tekstā, kas ir ļoti svarīgs datu aizsardzības skatījumā, un datu aizsardzībā ir parādījies pašā tekstā jauns pants, un eh, mēs esam iekļāvus ļoti svarīgus privātuma aspektus pašā tekstā. Īpaši tas attiecās uz, kā jau teicu, apsvērumu, īpaši uz eh, datu aizsardzības eh, ietekmu uz personīgumu. Runājām par datu aizsardzību kā tādu, defaultā. Kā jau teicu, gala beigās mums ir izdevies panākt ļoti labu rezultātu. Tieši pateicoties šim apsvērumam un jaunajam pantam, mēs eh, esam pārliecināti, ka datu aizsardzības noteikumi un ceram, ka tas sasauksies arī ar datu aizsardzības regulas sarunām, tātad tas būs savstarpēji savietojams un esmu pārliecināts, ka mums izdosies to visu iekļaut ISA programmā. Vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem, jo mēs esam pabeiguši šo lielo darbu. Uh, ļoti pieņemamā veidā. Paldies, Lenards Kungs! Tātad, um, paldies eh, par jūsu pūliņiem. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties vai uzdot kādu jautājumu par šo savstarpējo savietojumību? Thank you very much for that. that... Paldies! Skatīsim devīto jautājumu, jautā priekšsēdētāja kungs. Mēs tagad gaidām ierodamies eh, pie nārpunkta referentu. Un varbūt tiešām sāksim izskatīt devīto jautājumu. So fortunately, Mr. Jezek is here. Is he... Jā, Džezekungs ir šeit. Paldies, Džezekungs. Tātad eh, tas ir 14. gada igadējais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību cīņas pret uh, krāpniecību atskaite. Ježakungs eh, ir Alda grupas referents. Ježakungs lūdzu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Kirkov kungs. Uh, iespējams ir iesprūdis kādā no Eiropas Savienības iekšējām robežām, bet eh, es tagad runāšu par cīņu pret krāpniecību. Savā atzinumā uzmanību veltīju diviem galvenajiem jautājumiem. Vispirms, eh, kādas iniciatīvas eh, tiek pieņemts Eiropas līmenī, lai aizsargātu ES finanšu intereses. Mēs esam pieņēmuši vairākus krimināla likuma iniciatīvas likumus, lai uzlabotu krimināla kodeksa sakārtošanu un tieši, lai iestātos par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību. Tā saucamā PIF direktīva un otra ir regula par Eiropas Savienības prokuratūras dienestu izveidošanu. Mēs kopā ar padomi esam tiešām devuši savu artavu PIS direktīvas sarunās. Pēdējā trialogā parlaments un padomi savās eh, nostājās bija ļoti tuvi, gandrīz visos jautājumos, tomēr nostājas stipri atšķīrās būtiskākajā jautājumā, vai mēs iekļausim vai nē vietī krāpniecību PIF direktīvā. Pat eh, ņemot vērā šī ieņēmuma nodokļa neiekasēšanas e, izmaksas, tās ir ļoti, tātad neiekasētie ieņēmuma nodokļi ir ļoti augsti. Un dalību valstīm ir jāvienojas, kā to sakārtot. Otrs savā atzinumā balstos uz to, ka ir jāturpina cīņa pret korupciju jo tiek lēsts, ka dalību valstīs katru gadu tiek zaudēta 120 miljārdi korupcijas dēļ. Un pagājušā gada februārī komisija nāca klajā ar pirmo pretkorupcijas pārskatu, un tajā pa parādījās tāds visaptvaros skatījums uz situāciju dalību valstīs, kā arī vairākas rekomendācijas, ko tad darīt. Un eh, ziņojumā parādās, ka korupcijas līmenis atšķirs no dalību valsts uz dalību valsts, tomēr korupcija eksistē visās dalību valstīs. Un saskaņā ar sabiedriskās domas aptauju puse no aptaujātajiem uzskata, ka viņu valstī korupcija pēdējo trīs gadu laikā ir pieejā, pieaugusi. Un um, Eiropas institūcijām ir jābūt uh, par piemēru kā veicināt e, pārskatāmības e, principu ievērošanu, integritāti un tā tālāk. Tāpēc e, savā atzinumā griežos pie komisijas, lai tā iekļautu jaunu nodaļu par to, ko institūcijām vajadzētu darīt, lai cīnītos pret korupciju un krāpniecību, un šis otrais pārskat ziņojums par krāpniecību ir paredzēts eh, sagatavot 2016. gada beigās. Eh, savā skatījumā un manā ziņojumā iekļāvu šos punktus un tagad uzklausīšu ēnu referēnu. Sure um... Paldies, Žezeka kungs! Nezinu, vai ēnu referenti ir klāt, bet eh, varbūt citi vēlas izteikties. Hankara kungs, lūdzu. Paldies! Vēlējos vien informēt, ka Markovas kundze, diemžēl, nevarēja piedalīties, un viņa lūdza man uh, mani tad informēt par viņas domām. Viņa uzskata, ka viņa kā ETPN referente atzinīgi vērtē šo mm, ziņojumu, bet viņa vēlētos uzsvērt dažus punktus. Runājot par PIV direktīvu, Eiropas parlamentam vajadzētu būt apņēmīgākam savās darbībās un ne tikai uh, Uh, dot stimulus, bet uh, mudināt padu, padomi mm, vest uh, aktīvākas sarunas. Un par PVN um, krāpšanu arī tam vajadzētu būt darbības lokā, kā norādīja referents, um, tiek lēsts, ka es līmenī PVN krāpšana mērāma miljardos eiro un tāpat mm, vajadzētu uh, Uh, rūpēties par nodokļu maksātājiem. Un kā jau tika minēts, tad pašreizējā situācijā, ja visi nodokļu maksātāju nauda ir mm, vienā un tai pašā grozā, un tad beigu beigās uh, tā tiek zaudēta korupcijas dēļ, tad visi zaudē. Un es Uzskatu, ka Eiropas Savienībā ir jābūt parauga institūcijai un ir jāīstena augsti standarti cauradzamības, interešu konfliktu novēršanas un integritātes jomā, bet, eh, lai to nodrošinātu, ir jābūt skaidriem, izsmeļošiem kritērijiem korupcijas apkarošanā, jo īpaši interešu konflikta gadījumos. Nu, tāds ir Markovas kundzes viedoklis. Liels paldies par to, ka ziņojāt par Makovijas kundzes viedokli Žezeka kunga jautājumā. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Paldies, vēlējos īsi rēģēt, saka Iežeka kungs ja mums izdosies atrast veidu, kā pamudināt padomi, strādāt aktīvāk, es būtu vairāk kā priecīgi, un es domāju, ka arī turpmākajās procedūrās ar ēnu referentiem mēs centīsimies atrast veidu, kā to panākt. Liels paldies! Tātad grozījumu iesniegšanas termiņš 11. novembris 12. un balsojums Liba komitejā notiks 1. decembrī. Tagad varam pievērsties pasažieru data reģistra tēmai, tātad izklāst par pašreizējo stāvokli trialoga sarunās. Kirkopa kungs ir referents un viņš informēs par lietu situāciju. 24. septembrī pirmais trialogs, otrais trialogs notika 29. septembrī. Tātad, Kirkopa kungs, jums vārds. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Es domāju, kā jūs visi jau to zināt, tad Liba komitejas pozīcijas pieņemšana notika vēl pirms vasaras pārtraukuma, un kā jūs pareizi atzīmējāt, priekšstādātāji, mēs sākām trialogus septembra laikā un diskusijas turpinās. Es vēlētos uzsvērt vēlreiz, ka parlaments ir apņēmies noslēgt šo dosie līdz gada beigām, un tāds joprojām ir arī mans mērķis. Pirmā trialoga laikā Eiropas komisija uzsvēra nepieciešamību laicīgi pieņemt direktīvu, un prezidentūra ierosināja, ka 14, minēja, ka 14 dalību valstis ir īstenojušas vai gatavo savas nacionālās sistēmas. Un mm, pēc trīs ar pusi gadiem es eh, nesaku, ka eh, ātrumam būtu jābūt izšķirošam faktoram, bet es vēlos uzsvērt to, ka nepastāv eh, juridiskā sistēma, mm, kas reglamentētu PNR tēmu ES un uh, neregulē arī nekādas kontrols. Un pirmais trialogs tika izmantots, lai runātu par direktīvas darbības jomu. Un uh, trīs, uh, trijām institūcijām ir atšķirīgas pieejas un diskusijas par nopietniem noziegumiem pret uh, pārnacionāliem, pārobežu mm, noziegumiem bija ļoti svarīgas un diskusijas vēl turpināsies turpmākajās nedēļās. Un es joprojām saglabāju optimismu, ka kompromisa garš uzvarēs. Un mm, diskusijas arī mm, tika vērstas uz to, ka mm, ekonomikas, ka visi ekonomikas operatori tiek aptvērti un Eiropas komisija rīkos PNR konferenci un uh, tur arī būs runa par šīm tēmām un mērķiecīgi šī mm, pārcelšanās ar nodomu arī ir. Uh, tikusi minēta kā viena no tēmām, un es esmu arī uh, saviem um, darbiniekiem teicis, ka būs bāžas, kuras es mm, celšu nākamajā sanāksmē, kas notiks 29. septembrī, tā būs otrā sanāksme. Galvenās tēmas būs par tiesībām piekļūt informācijai, par mm, personām un publicēšanu, tātad tiks diskutētas 6. un 11. panta uh, kontekstā un eh, centīsimies atrast kopīgu viedokli. Bet runājot par pasažieru informācijas vienībām, kad tiek informēti pasažieri par savām tiesībām un kā tās īstenot, bija debates par to, vai tas bija nepieciešams, vai tā ir tikai papildu birokrātija, ka tā lai, šī, tā, lai nebūtu tieša piekļuve. Un komisija vēlētos lielāku pārskatu atbildību šajā jomā un būs sīkākas diskusijas par to. Tāpat ir diskusijas par 10, 4 un 11 pantu, kas attiecas uz konfidencialitāti un drošību PNR datu jomā. Viena no galvenajām tēmām bija, lai tiktu skaidri nošķirts komerc aktivitātes um, gaisa kompānijām un viņu pienākumiem PNR direktīvas ietvaros un arī 95 76 mm, direktīva, lai nebūtu kāds sajaukums, lai nebūtu tā, ka um, gaisa pārvadātāji divkārt tiek sūtīti, un arī sensitīvi dati šī tēma tika um, mm, pacelta, bet par to runāsim arī turpmāk. Runājot par uzglabāšanas periodiem 9. pantā, kā visi zina, tad padome ir atšķirīga nostāja. Parlaments lūdza padomē sniegt parlamentam pierādījums, arī komisijai pierādījums par to, kāpēc uh, vajadzētu tik ļoti attālināties no komisijas sākotnējā priekšlikuma un um, parlamenta nostājas. Un parlamenta prioritātes bija izvairīties no tālākas fragmentācijas ES attiecībā uz standartiem, mm, kas attiecas uz PNR datu apstrādi un uzglabāšanu. Mēs iestājāmies par mazāk preskriptīvu pieeju attiecībā uz uh, mehānismiem, kas minēta 12. un 12a pantā. Viens no mūsu bažām ir tā, ka varētu būt pretruns ar jauno datu aizsardzības direktīvu, lai nu kā parlaments ir visai skaidri norādījis, ka ir nepieciešams skaidrs veids, kā risināt PNR datu jautājumu, lai tos pietiekami aizsargātu. Un visbeidzot, priekšsēdētāji jautājums par mm, iekšējiem PNR, eh, par iekšējiem lidojumiem un PNR un padome uzskatīja, ka iekšējie ES lidojumi, mm, ja tie netiktu iekļauti, tādā gadījumā mm, te būtu drošības apdraudējumi, jo dažām valstīm ir šīs sistēmas, dažām nav, un tās arī attiecas uz iekšējiem lidojumiem, un komisija teica, ka tā ir veikusi noteikumus šajā saistībā 17. pantā pārskata procedūras ietvaros, un parlaments prasīja papildu informāciju par šo tēmu. Es arī uzsveru, ka šajā punktā parlaments ir skaidri izvēlējies izslēgt um, e, lidojumus ES iekšienē, un tad mums vajadzētu detalizētākas un robustākas diskusijas par to. Bet e, es aicināju padomēji sniegt sīkākus e, argumentus par e, Eh, nepieciešamību tā rīkoties. Kā redzat, tad pirmajos trialogos esam aptvēruši galvenās tēmas. Cerams, ka tas ir radījis augsni eh, labam kompromisam beigu beigās. Nākamā trialoga sanāksme notiks 20. oktobrī, un es mm, ziņošu komitejai tūlīt pēc tā norises par situāciju. Lielas paldies! Turpin priekšstādātāji. Tagad uh, došu vārdu ēnu referentiem. Birgita Sitela, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Jā, tā tad neliels sajaukums, kam tad dot vārdu. Priekšsēdētājs teica, ka viņš nebija pilnībā informēts. Tā tad lūdzu, Birgita. Paldies, priekšsēdētājs vēlētos norādīt, ka es ļoti labi esmu informēta par šo, jo par šo daļu esmu vedus sarunas un parlaments ir apsolījis darīt visu, lai nonāktu pie rezultātiem līdz šī gada beigām tajā pašā laikā. Es uzskatu, ka ir jāpatur, paturot prātā uh, tiesas lēmumu par datu uzglabāšanu un par drošības zonu, Safe Harbor, mums būtu jādara viss, lai parūpētos par to, ka mēs patiešām rādām labus likumus, tā lai beig beigās rezultāts būtu atbilstīgs pamatiesību hartai. Un šajā saistībā es ceru, ka padome nāks klajā ar eh, kaut ko pamatīgāku savos argumentos, jo, manuprāt, neviena no institūcijām nav ieinteresēta nāk klajā ar direktīvu, kas eh, kādā brīdī varētu tikt atcelta ar Eiropas Savienības tiesas lēmumu. Līdz ar to, ja pievēršoties dažām detaļām, es vēlētos runāt par atsevišķiem punktiem. Padome uzskata, ka mums vajadzētu izvairīties no nevajadzīgas finanšu nastas gaisa pārvadātājiem un PNR izmantošanas jomā. Tas ir ļoti interesanti, jo uzskatu, ka PNR izmantošanas radīšana kā tāda, ņemot vērā tehnoloģiju izmantošanu un kvalificētā personāla nepieciešamību, jau šī situācija pati par sevi rada lielas izmaksas, un neviens nekad neapgalvoja, ka tā ir nevajadzīga nasta. Līdz ar to es uzskatu, ka tas nozīmē, ka datu aizsardzības jautājumi un samērīgums tomēr būs virsroku, un runājot par PNR, ka ir jāinformē pasažieri, tika apgalvots, ka nav tiešas sasaistas starp PNU un pasažieri. Es ļoti atvainojos skaidrs, ka uh, sasaisti ir acīm redzama, jo mm, jau gadiem mm, šiem pārdātājiem ir mani dati un viņi nevar atbildēt, kādas konkrētas dat, ko konkrēti viņi dara ar maniem datiem. Līdz ar to ir kaut kas jādara šajā jautājumā. Tad mm, par datu aizsardzības inspektoru, kā vienmēr, kā līdzinājās debatēs par datu aizsardzības regulu, jā, ir ļoti labi, ja būtu datu aizsardzības inspektors, bet vai tam būtu jābūt obligātam? Bet, protams, jo ja mēs tikai uh, īstenojam brīvprātības principu, tad varu jums apgalvot, ka dabā, dažās dalībvalstīs nemaz nebūs šāds inspektors. Un kāpēc gan nestrādāt pēc stringrākiem principiem, jo ja viss tiek veikts pareizi, uh, tiek ievēroti datu aizsardzības eh, noteikumi pamatiesību hartā, tad nav nekādu iemeslu sūdzēties un mm, datu aizsardzības iestāde varēs apliecināt mums, ka viss norit veiksmīgi un visi ir apmierināti. Tad runājot par šiem lidojumiem, uz, tika minēts šis jautājums, jā, nav pārsteigums, ka padome nav īpaši atsaucīga. Uh, Nu, bet varbūt, ņemot vērā pēdējos, eh, pēdējo notikumu attīstību tiesā, mums varbūt vajadzētu eh, pārbaudīt šo jautājumu ar lielu rūpību, un es domāju, ka mēs visi tagad būsim kaut ko iemācījušies, ka visām institūcijām ir intereses ne tikai pieņemt kādu likumu, bet labu likumu, kurā tiktu ievērotas pamatiesības un harta, un eh, šajā saistībā gaidīsim um, nākamās trialoga sarunas, lai panāktu progresu. Paldies tagad Monika Holmaire. Paldies. Gribēju pateikties kolēģim par uh, labo un intensīvo sadarbību. Es uzskatu, ka mums vajadzētu varbūt šo jautājumu uzdot arī padomēji, lai viņi varbūt kaut ko vairāk konkrētāk mums pastāstītu par šiem lidojumiem ES iekšienē. Un komisijai vajadzētu arī vēl papildus informāciju, jo ņemot vērā Schengenu. Mums šeit ir patiešām nepieciešama arī tāda juridiska informācija, kā tas viss sasaistās kopā, vai tas atbilst Schengenes normatīviem, vai tas atbilst līgumos teiktajam, un es uzskatu padomes eh, pieeju par labu esam, bet mums patiešām ir jādomā arī par attiecīgiem normatīviem, par, nu jo citādāk Te atkal varētu būt arī kaut kādas problēmas ar ES tiesu. Mums nevajadzētu radīt atkal tādu likumdošanu, kas pēc kaut kāda laika ir jāpārskata. Uh, referents vēl runā par iespēju līdz gada beigām pieņemt šo lēmumu, un Es ļoti labi atceros to runu, kad parlamenta priekšsēdētājs lūdza ļoti nopietni uztvert drošības jautājumus un šo drošības dimensiju, ko tagad piedzīvojam, ņemot vērā šos lielos atentātus, smagos atentātus, mums to visu noteikti vajadzētu uh, vienreiz izbeigt, mums vajadzētu cīnīties pret to, bet ja mēs runājam par nevajadzīgām izmaksām, nu ja jūs par to runājat, tad īstenībā ekspertiem vajadzētu strādāt ar šiem datiem, un ja padom vēlas šeit samazināt uh, līdzekļus, tas patiešām varētu būt problemātiski. Ja eksperti nevarēs tad uh, strādāt ar šiem datiem, tas būs ļoti bēdīgi un pat bīstami. Un ja visu to atkal ieliks sadaļā izmaksas, protams, ka ir nepieciešams konkrēts uh, cilvēku skaits, uh, ekspertu skaits, kas pie tā strādās. Un nevajadzētu šos cilvēkus vienkārši ielikt uh, sadaļā izmaksas. Mēs vēlamies, lai PDR būtu laba likumdošana, un, protams, attiecīgi tad tajā ir arī jāiegulda. Uh, lai, piemēram, noziedznieki nevarētu izmantot PDR savos nolūkos, savās interesēs. Protams, ir jāievēro arī ES tiesas spriedums un ir jābūt ierobežotam to cilvēku skaitam, kas strādās ar šo informāciju un. jādomā arī par informāciju, par datiem, e, kurā brīdī šeit ir vērojama atbilstība un visi šie matemātiskie algoritmi patiešām ekspertiem pie tā ir jāstrādā un ir e, dažreiz jā šie informācijas eh, dati un atbilstība ir vērojama, un ja kāds tiek atrasts, eh, tad ir jāskatās, kā rīkoties, jo, protams, eh, ir jābūt ļoti precīzai atsijāšanai, ir jābūt efektivitātei un jāievēro arī datu aizsardzība. Es patiešām labprāt gribētu vēl no kolēģiem dzirdēt precizējums. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, Sofija Intvelta lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Izteikšos īsi. Diemžēl nevarēju piedalīties trialoga sesijās, jo tagad eh, nonākam tādā fāzē, kad šķiet, ka visiem ir eh, vienlaikus jāpiedalās vairākos trialogos, eh, sanāksmēs Briselē un ārpus Briseles. Un, uh, Mm, bet eh, esmu ļoti mierīgi noskaņota, jo pat ja mēs ar Timotiju neesam viensprāts par visiem direktīvas eh, aspektiem, es eh, uzticos viņam, zinu, ka viņš ļoti godīgi ved sarunas un labi pārstāv parlamentu kopumā. Tad pavisam īsi un par balsošanas rezultātiem Lībē es domāju, ka jums nav viegls uzdevums. Es domāju, ka manevra iespējas ir visai šauras. Un es vēlētos teikt, ka ja padomu vēlas iekļaut eh, es iekšējos lidojumus, bet tie nav daļa no mandāta, jebkurā gadījumā, tad, cik tālu es to saprotu, pat nav eh, nepieciešamības vērt šo sarunu daļu vaļā, jo, ja viņi vēlas ES iekšējos lidojumus iekļaut, tad ir jābūt jaunam priekšlikumam. Tas vienkārši nav iekļauts mandātā. Otra lieta. Mums jābūt ļoti skaidriem, skai, skaidrībai par eh, padomas nostāju. Tur eh, tā, te runa par vairākumu, jo ir valstis, kas nepiekrīt priekšlikumam. Un to ņemot vērā, ir ļoti svarīgi, lai kāds būtu arī sarunu rezultāts tas ir juridiski precīzi un to nevajadzētu kā apstrīdēt, un ja tas nav NVO vai kāds pilsonis, kas mm, vērsīsies pret to, nu tad mm, nevar zināt, kā tas būs, līdz ar to mums ir jāprūpējas par to, lai juridiski tas būtu simtprocentīgi korekti. Lielas paldies, un tagad došu vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Bija vairāki jautājumi, kas tika uzdoti. Es tagad nevaru atbildēt uz tik uh, konkrētiem jautājumiem tieši šobrīd. Nu jā, mums te nevajag tādu jautājumu un atbilžu seciju sagatavot. Tāda vispārīga un arī par trilogu. Kolēģi var uzdot jautājumus. Labi, labi, saka uh, eh, Kirkops kungs. Nu, gribēju tikai tādus vispārīgus novērojumus šeit veikt. Protams, ir ļoti labi, ka mums ir iespējams uh, palūkoties, kas notiek uh, uz pēdējām aktualitātēm. Visu laiku situācija mainās Jāsaka, ka ir bijuši arī jauni priekšlikumi, ETP, šeit pieminēja vairākas interesantas detaļas, ar ko mums būtu jāiepazīst, un, protams, es negribu arī uh, kaut kādā veidā pārvērtēt vai par zemu novērtēt savu atbildības daļu, un es, protams, visas informēšu pēc labākās sirdsapziņas. Protams, šeit ir sarežģītas problēmas attiecībā uz vairākiem jautājumiem, bet es esmu patiešām apņēmības pilns sagatavot tādu priekšlikumu, kas būs spēcīgs, pārdomāts eh, arī no likumīgā viedokļa raugoties. Es turpināšu kolēģi informēt par panākto progresu, nu, bet tagad kaut kāds specifisks uh, atbildes nesniegšu. Priekšstādētājs, es gribu teikt uh, kolēģiem, kas piedalās sēdē, ka mēs jau saņēmām informāciju par sešiem trilogiem un tas pierāda, cik daudz darba veids mūsu komiteja. Gribēju pateikties kolēģiem, kas šeit piedalījās. Uh, Gribēju pateikties arī visiem, kas strādā pie trilogiem, mūsu sekretariātam, visiem pārējiem. Jāsaka, ka nu, šāds trilogu skaits ir bezprecedenta līdz šim bijis. Daudz to uzskat par kaut ko pašsaprotamu, un jāsaka, mūsu komiteja tagad strādā pie ļoti svarīgiem jautājumiem, un kad vai runājot par datu aizsardzību, jūs varat, nu, tādu uh, priekšstatu iegūt, cik daudz smaga darba patiešām tas viss ir prasījis. Es gribēju pateikties visiem, visiem, kas pie tā ir strādājuši. Kirkops kunga uh, atbilde par jautājumiem trilogi turpinās, un, protams, ir jautājumi, kas atkārtojas aizvien no jauna, un uh, ir nepieciešama arī detalizētāka informācija, un jāsaka, ka ir vēl vairāki trilogi. Uh, Mēs šodien beidzam darbu ātrāk. Paldies kolēģiem un tiekamies rīt deviņos. Paldies!